Godāmie kolēģi, godāmie kolēģi, labdien visiem! Pirms eh, sāksim eh, darbu mūsu sanāksmē, es vēlētos īpaši pieminēt eh, navējošos teroraktus, kas pēdējo stundu laikā ir norisinājušies Somālijā. Un tiek teikts, ka tie tiešām esot teroristiski uzbrukumi. Protams, visam šim apdraudējumam ir ģeostrateģiska nozīme, un tieši tāpēc mūsu sanāksmes sākumā es vēlējos pieminēt šos šausminošos Somālijas atentātus. Liels paldies, ka esat ieradušies uz mūsu komitejas sanāksmi, Un mūsu sanāksmes sākumā es vēlētos lūgt jūs apstiprināt sanāksmes darba kārtību. Darba kārtība visiem ir nosā, nosūtīta, un ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka tā ir pieņemta. Nav nekādu iebildumu. Mūsu šīs dienas sanāksme sastāv no divām daļām. Apmēram pusotru stundu mēs veltīsim viedokļu apmaiņai ar komisiju par detalizētu Eiropas Savienības drošības politikas izvērtējumu. Un sanāksmes otra daļa, daļa savukārt tiks veltīta pētījuma prezentācijai Eiropas Savienības politika cīņā pret terorismu, tās atbilstība, saskaņotība un efektivitāte. Pēc tam mēs vēlētos arī organizēt koordinātoru sanāksmi. Tā notiks uzreiz pēc eh, mūsu šīs mm, san sanāksmes. Un, protams, ka šīs sanāksmes gaitā mēs domāsim arī pār nākamā sanāksmes darba kārtību. Trešais punkts - Eiropas Savienības drošības politikas detalizēts izvērtējums. Šeit ir eh, paredzēta komisijas pārstāvi prezentācija. Ņemot vērā ar mums iepriekš noteikto darba kārtību, mēs vēlamies uzsākt viedokļu apmaiņas, kas ir veltītas tiesību aktu izvērtēšanai, tāpat arī dažādo normu izvērtēšanai, kas pašlaik darbojas Eiropas Savienībā, lai cīnītos pret terorismu. Šīs detalizētais pārskats mums ļaus saprast, kāda ir pašreizējā situācija Eiropas Savienībā un ļaus mums uh, definēt pēc visām šīm um, prezentācijām, uh, kādas ir pašreizējās prioritātes un kā mums vajadzētu visvairāk pievērst uzmanību. Protams, pavisam loģiski mēs uh, um, sāksim šo viedokļu apmaiņu ciklu ar komisijas uzklausīšanu, jo komisija arī ir tieši iesaistīta cīņā pret terorismu. Mēs vēlētos dot vārdu Home ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietniekam Olivier Onīdī, kuras meklēja zālē, lūk, viņš arī ir, un pēc tam mēs dosim vārdu arī just ģenerāldirektorāta ģenerāldirektorai Tīnai Astolai. Liels paldies viņiem abiem par to, ka viņi varējuši ierasties uz mūsu sanāksmi. Uh, Ja jums nav nekādu iebildumu, tad es gribētu ievērot šādu procedūru. Pēc pirmās prezentācijas, kur uzstāsies Onīdī kungs, mēs organizēsim viedokļu apmaiņu, tad, tad vairāki deputāti varēs uzdot jautājumus. Un pēc tam dosim iespēju um, atbildēm. Šai viedokļa apmaiņai tiks veltīta apmēram pusotra stunda, tā lai visi kolēģi, kas to vēlas, varētu izteikties un, protams, lai viņi varētu saņemt precīzas atbildes uz saviem jautājumiem. Tāpēc tagad eh, ķersimies klāt eh, pašam svarīgākajam un došu vārdu uzreiz un īdī kungam. Vai jūs vēlaties palikt zālē? Ļoti labi. Es domāju, ka visi jūs varēs labi dzirdēt. Lūdzu, jums vārds un īdīgums. Lielas paldies, priekšādātājs kundzei. Es eh, pirmo reizi viesojos šajā komitejā, un es eh, vēlētos nodot jums eh, sveicienus no komisāra Kinga. Mēs uzskatām, ka šī īpašā komiteja ir patiešām nozīmīga, ka šis temats ir pelnījis šādu speciālo komiteju, un Mēs uh, uzskatām, ka jums noteikti ir jāiesaistās šajā darbā, lai mēs varētu nodrošināt uh, labāku visu darbu plānošanu Eiropas Savienības līmenī. Liels paldies arī, ka šo otro komitejas sanāksmi jūs veltāt uh, izvērtējumam, kas nu pat ir pabeigts. Darbu pie šī izvērtējuma pabeidzām jūlijā, un es ceru, ka šis izvērtējums jums ļaus ļoti precīzi saprast to, kas pašlaik tiek darīts Eiropas Savienībā attiecībā uz drošību. Un, protams, ka mūsu šīs dienas sarunā mēs liksim uzsvaru uz eh, terorismu apkarošanas aspektiem. Dokuments, kas ir sagatavots ar angļu valodā, tāpēc turpināšu savu uzstāšanos angliski. Tas jums ļaus arī labāk eh, sekot līdzi prezentācijai, kas ir redzama uz ekrāna. Tad, tad šajā izvērtējumā ir iekļauti trīs pīlāri, tie šie trīs pīlāri, kas parasti attiecas uz Eiropas drošības politiku. Un te ir ietvērta arī cīņa pret terorismu. Šodien uzsver likšu tieši uz cīņu pret terorismu. Pirmām kārtām tā ir iekšēja analīze, taču šī iekšēja analīze balstās uz ļoti plašām konsultācijām, Esam uzklausījuši visas dalību valstis, tāpat arī Eiropas Savienības aģentūras un arī veseli virkni organizāciju iesaistīto pušu, domnīcu un tā tālāk. Komisāram Kingām pirms divām nedēļām bija iespēja īsi prezentēt savu viedokli Libe komitejai. Rezultāti ir pozitīvi. Analīze rāda, ka Eiropas Savienības rīcību visi uzskata par atbilstošu, vajadzīgu un arī efektīvu. Protams, mēs nevaram teikt, ka viss ir ideāli. Mēs nevaram um, iegrimt pašapmierinātībā, un, protams, ka ir vairākas jomas, kur ir vajadzīgi uzlabojumi. Tāpat arī ir vairākas jomas, kur jūsu komiteja noteikti varētu sniegt ļoti plašu atbalstu, lai mēs varētu vai nu aizpildīt eh, šīs trūkstošās vietas vai arī uzlabot dažādus aspektus. Galvenie secinājumi attiecībā uz tālāko darbu. Protams, īstenošana nav pabeigta. Un šajā jomā mēs sārām, eh, ka eh, šīs komitejas darbs varētu mums palīdzēt. Tas varētu mm, radīt eh, spiedienu un dažādus stimulus, kas ļaut izmantot gan eh, tiesību instrumentus, gan arī uh, ne, netiesību instrumentus, šeit es domāju par PNR, šeit termiņš īstenošanai un arī uh, sistēmas operacionālai iz, izmantošanai m, mm, bija noteikts maijā, bet vēl ar vienu ir vairākas dalību valstis, kas šos darbus ir iekavējušas. Tāpat jūs eh, ļoti bieži arī apspriešties par eh, šaujamieročiem, un pavisam nesen likumdošanas ietvers eh, tika modernizēts. Tomēr mēs šeit vēl ar vienu saskatām ļoti liels problēmas īstenošanā. Otrs aspekts, kas parādījās izvērtējumā, ir iekšējā sarežģītība. Šis temats ir ļoti komplicēts, un arī dažādie instrumenti ir ļoti komplicēti Eiropas līmenī. Tieši tāpēc no mūsu puses prioritāri būtu tuvākajos gados attīstīt labāku sadarbību starp dažādām iesaistītajām pusēm. Mums vajadzētu arī palīdzēt vienkāršot šos atšķirīgos instrumentus, jo īpaši, ja mēs domājam par tādiem procesiem kā refit, mums vajadzētu arī sniegt tālākas vadlīnijas, Tas eh, tika darīts attiecībā uz Schengenas robežu kodeksu un pavisam drīz uh, tas pats tiks darīts ir attiecībā uz sprākstvielām. Nākamais ir kapacitātes trūkums Eiropas līmenī. Domāju, ka jūs visi ļoti labi saprotat, cik ierobežot ir resursi, ņemot vērā to, ka uh, dažādi specializētie dienesti ir ļoti pieprasīti. Tas attiecas uz visu Eiropas Savienību, tas attiecas uz resursiem, un tas attiecas arī uz uh, specializētām zināšanām, jo īpaši, ja runa par tehnoloģiskiem aspektiem, prie, piemēram, šīferēšanā. Nākamais. Mums ir jābūt spējīgiem pielāgoties, mums ir jābūt uh, daudzveidīgiem un spējīgiem mainīties. Galu galā apdraudējums arī mainās, un teroristu modus operandi tāpat attīstās un uh, katru reizi ir savādāks. Tieši tāpēc mums un mūsu rīkiem arī ir jābūt uh, spējīgiem mainīties un pielāgoties uh, šiem izaicinājumiem. Nākamais. 2005. gads bija sākums struktūrātam darbam Eiropas Savienības līmenī pret terorisma ziņā. Kopš 2005. gada Mēs nācām klajā ar priekšlikumiem par pretterorismu stratēģiju, un to apstiprināja gan padome, gan parlaments. Mēs redzam, ka tas viss vēl ar vienu ir spēkā, un vēlāk šajos dažādajos tematu lokos mēs redzēsim, ka mēs mēģinam aptvert visus aspektus - novēršana, aizsardzība, izsekošana un arī reakcija. Tas attiecas uz dažādām operācijām un uzbrukumiem. Šīs eh, konceptuālais ietvers eh, pakāpeniski tiek īstenots. Mēs uzskatām, ka visnesenākais un arī vispiemērotākais horizontālais rīks terorismu apkarošanā ir um, direktīva, kas uh, tika pieņemta un modernizēta 2017. gada februārī. Mēs uzskatām, ka ar šo tiesību aktu likumdevējs ir spējis aptvērt visus aspektus, kas saistās ar terorismu apkarošanu. Šeit pirmām kārtām tiek definēts, kas ir teroristisks uzbrukums. Šādā veidā mēs varam vērsties um, un attiekties uz dažādiem aspektiem, kas saistās ar terorismu apkarošanu, un, protams, mums ir jādomā arī par dažādām iespējām sadarboties, proti informācijas apmaiņa sākumā un līdz pat uh, operacionāla rēģēšana pašās beigās. Tādējādi mēs uh, esam aptvēruši pilnīgi visus aspektus, esam ietvēruši arī pamattiesības, liekot uz tām īpašu uzsvaru. Pēdējais tematiskais aspekts, par kuru es vēlētos runāt, ir eh, saistīts ar radikalizāciju. Mēs esam konstatējuši, un eh, ņemot vērā iepriekšējos uzbrukumus, eh, šis jautājums ir kļūst vēl aktuālāks, ka Eiropas Savienība ir izveidojusi tādu unikālu mm, darbības veidu attiecībā uz uh, radikalizācijas politiku. Mums ir uh, jānodrošina visām dalībvalstīm uh, viens speciālistu centrs, un te ir runa par 2400 praktiķiem, kas darbojas, lai mm, sniegtu atbalstu un lai mēs spētu reaģēt uz šo pavisam neseno un tik nozīmīgo fenomenu. Tātad šeit ir jāiegūst informācija par subjektiem, kas tiek radikalizēti. Visā Eiropas Savienībā mums ir diezgan labi rezultāti. Un otrs aspekts, kur mums ir vajadzīgs uh, vairāk eh, informācijas un arī tam vajadzētu pievērst lielāku uzmanību, tad, tad šis aspekts ir deradikalizācija. Mums ir jābūt spējīgiem izmantot eh, visus rīkus, kas ļautu identificēt eh, šos sabiedrības slāņus, kas ir visvairāk pakļauti radikalizācijai un šeit mums ir vajadzīga arī īpaši pielāgota pieeja, lai deradikalizētu šos individus. Tieši tāpēc dalībvalstis un arī Eiropas parlaments aicina darīt vairāk. Un tas mums ir līdz izveidot eh, augsta līmeņa grupu pret radikalizāciju. Šajā augsta līmeņa grupā darbojas arī Eiropas parlaments kā viens no daudzajiem novērotājiem, ko esam pieaicinājuši pie sarunu galda. Šī grupa meklē jaunus veidus, kā um, labāk sadarboties uh, dažādām dalībvalstu iestādēm, mēģinot nodrošināt, lai šīs iestādes uh, labāk izmanto mūsu rīcībā esošos instrumentus. Tāpat arī šī augsta līmeņa grupa domā par jauniem tematiem proti kā labāk uh, reaģēt uz um, iedzīvotāju vajadzībām, un šeit jo īpaši mēs domājam par sievietēm un bērniem un līdzīgām iedzīvotāju grupām. Tāpat arī mēs domājam par uh, specifisku vīdi, piemēram, cietumiem. Tāpat arī ir jādomā par jauniem fenomēniem, piemēram, ideoloģijas uh, lomā. Un tāpat mēs domājam par to, kā uh, Eh, sadarboties eh, ar valstīm, kurām ir pieredzē deretikalizācijā, bet kurām ir vajadzīgs arī atbalsts. Šeit es domāju par eh, Rietumu Balkānu valstīm. Un arī dažām dienvīdu vidusjūras valstīm. Mm ar radikalizācijas aspektiem ir saistīts arī kāds cits uh, fenomens, kas uh, ir mērķis, kā ietekmēt uh, privātu personas. Šeit es vēlos runāt par internetu, kas ļauj dažādos veidos izplatīt informāciju. Un uh, Uh, uzskūdīt um, individus, uh, lai tos radikalizētu. Šeit um, mēs esam sākuši ar brīvprātīgu pieju, esam uh, mēģinājuši šos centienus pastiprināt, esam izstrādājuši rīcības plānu. To esam darījuši kopā ar dalībvalstu iestādēm, iesaistot arī galvenos spēlētājus internetu pasaulē. Es domāju, ka pats labākais progress varēs tikt panākts, ja mēs mm, spēsim identificēt nelikumīgos materiālus. Tātad mums ir jābūt spējīgiem identificēt eh, materiālus, kas eh, cirkulē kaut kur internetā un eh, kas tiek ielikt apritē, lai um, stimulētu teroristiskas aktivitātes. Mums vēl ar vienu ir vajadzīgi uzlabojumi darbā pēc identifikācijas, pēc tam, kad šie materiāli jau ir izņemti. Šeit esam panākuši ļoti labu sadarbību starp iesaistītajiem spēlētājiem. Vairāk nekā 150 šādi iesaistītie spēlētāji ļoti aktīvi sadarbojas, lai identificētu šādus materiālus. Taču, diemžēl, mums trūkst vajadzīgās sadarbības, lai paši šie spēlētāju spēktu mm, identificēt šos materiālus bez tā, kā viņus informētu vai nacionālās iestādes vai Eiropols. Vajadzētu panākt, lai viņi paši uzņems iniciatīvu un tāpat, lai šie materiāli pēc tam pārsēdētā formātā uh, neparādītos atkal kaut kur citur internetā, izmantojot citus kanālus. Tātad šeit vēl ar vienu pastāv ļoti plašas iespējas uzlabojumiem. Tagad, eh, domājot par citiem veidiem, kā sevi aizsargāt, pirms eh, kādiem desmit gadiem mēs likām uzsvaru uz eh, kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Ir pieņemta direktīva pār šādu kritisko infrastruktūru, uh, Tā tika pieņemta 2008. gadā. Izvērtējums eh, pār direktīvu ir visnotaļ kritisks. Šī direktīva ir bijusi noderīga, lai pastiprinātu šos centienus, lai kaut ko sāktu darīt, bet šī direktīva ir ļoti ierobežota attiecībā uz tās aptvērumu. Direktīva īsnībā atver tikai enerģētikas un transporta tīklus. Viss šis mehānisms ir ļoti smagnējs. Pirmkārtām, te ir runa par visaptverošu reģistru, par uh, informācijas un infrastruktūras veidu, kas jau pastāv. Taču trūkst jau kādas operacionālās kapacitātes, lai reaģētu, vai nu lai aizsargātu šī infrastruktūru, vai arī lai uh, reaģētu uzbrukumu gadījumā. Jaunais, jaunās aizsardzības prioritātes eh, attiecas uz publiskām vietām. Nesenajos uzbrukumos mēs rādzām, ka teroristi mēģina izdarīt savus uzbrukumus tieši šādās publiskās vietās. Pagājušajā nedēļā komisārs Kings jums paziņoja par rīcības plānu attiecībā uz publiskām vietām. Tas ir eh, paredzēts uh, Mm, šodien, 18. oktobrī. Un tas būs veids, kā Eiropas Savienība varētu nodrošināt visaptverošāku pieju, lai palīdzētu visiem tiem, kas ir atbildīgi par publiskām vietām, kā varētu panākt, lai šeit izturības līmenis kļūst augstāks. Šeit ir jāizmanto visi rīki, kas ir paredzēti riska izvērtējumā, ir jādomā par to, kas tās par vietām varētu būt un ko varētu darīt. Tāpat arī ir jāskatās uz uh, to, lai uh, tie, kuriem ir informācija, kaut kādā veidā mm, nepalielinātu apdraudējumu. Mm, ir jānodrošina arī sadarbība starp visiem iesaistītajiem. Ja runa par publiskām vietām, tad uh, šie iesaistītie var būt ļoti dažādi un dažādu līmeņu. Uh, Šeit ir runa galvenokārt par mm, ekonomiskiem spēlētājiem, piemēram, šeit ir mm, īres uzņēmumi, kas varētu nodrošināt dažādus praktiskus pasākumus, mēģinot identificēt eh, iespējamo apdraudējumu. Tāpat arī ir jādomā par projektiem, kādā veidā šīs publiskās vietas ir projektētas, un, protams, arī sabiedrības izpratnē ir jānodrošina, lai visi sabiedrības locekļi tiktu ne tikai labāk informēti par apdraudējumu, bet arī, lai tie spētu um, atbilstošāk reaģēt uzbrukuma gadījumā. Vēl kāda joma, ko esam skatījuši, saistās ar um, kritisko infrastruktūru, par kuru runājām jau ļoti sen, un um, šī informācija parādījās pēc 2011. gada, un te ir par eh, ķīmiskiem, bioloģiskiem un autām apdraudējumiem. Šeit jau pēc 2010. gada Eiropas Savienība ir izstrādājusi rīcības plānu, jo dalību valstu eh, ziņā jau ir eh, dažādi rīki. Šeit izvērtējums kopumā ir pozitīvs, bet vēl ar vienu ir ļoti daudz iespēju to visu uzlabot. Pirmām kārtām labāk vajadzētu kvalificēt riskus, vajadzētu panākt, lai visas iesaistītās puses sadarbotos. Mums ir jāredz, kur ir šīs vājās vietas, eh, kāda tīpā materiāli un kādā veidā varētu tikt eh, izmantoti un kur tas varētu notikt. Vairāk jāinvestē arī pētniecībā. Parasti mūsu pētniecības aktivitāšu darbs ir izsekot līdzi šīm sprākstvielām vai eh, bioloģiskiem vai ķīmiskiem materiāliem, bet eh, vēl ar vienu šeit ir daudz darāmā, mēs eh, varam uzlabot šo situāciju. Un beigās ir jāintensificē arī sadarbības ar piesaistītajām pusēm. Jo īpaši, ja runa par uh, ražotājiem un arī par uh, eh, ātomu materiālu lietotājiem, jo īpaši ir runa par uh, ķīmiskiem produktiem. Pavisam nesen sākām pievērst uzmanību arī kādam citam aspektam, ņemot vērā to, ar kādiem uzbrukumiem Eiropas Savienība saskaras. Tad eh, te ir runa par sprākstvielām un šaujamieročiem. Ja runa par sprākstvielām, tad uh, Pieņemtie tiesību akti ir jau vairāk nekā septiņus gadus veci. Šie tiesību akti ir uzlabojuši zināšanas par prekursoriem, kurus var izmantot, lai varētu teroristi uzbūvēt savas bumbas. Bet, protams, ka šie tiesību akti mums ir ļaujuši arī uzlabot um, informēšanas pasākumus par aizdomīgām darbībām vai arī par šādu vielu parādīšanos. Ļoti sarežģīta īstenošana, tāpēc, ka īstenošana neatiecas tikai uz valsts iestādēm. Galvenokārt, um, ekonomiski spēlētāji ir atbildīgi par īstenošanu. Šeit ir vajadzīgas labākas vadlīnijas, ir jāuzlabo arī atbildības līmenis. Protams, ka šeit ir vajadzīgi arī, um, vajadzīgas arī konkrētas vadlīnijas un um, šāds uh, viens konkrēts dokuments arī tiks prezentēts šo trešdien, kad komisija nāks klajā ar savu pret terorisma dokumentu paku. Protams, mums ir jādomā, kā to visu uzlabot, un cerams, ka mēs varēsim izmantot arī jūsu darba rezultātus, lai um, ņemtu vērā šīs idejas un uh, iekļautu tās mūsu plašākajā izvērtējumā, ko esam plānojuši veikt. Un tas attieksies uz uh, sprāgstvielām, prekursoriem un ķīmiskām vielām, kur var izmantot uh, teroristi. Šāda pati pieeja ir izmantot attiecībā šaujamieročiem, bet uh, uh, tiesība akti ir grozīta pavisam nesen. Eh, šī gada sākumā tika pieņemti grozījumi. Mēs, protams, saprotam, ar kādām grūtībām mēs saskarsimies īstenojot šo tiesību aktu. Esam jau daudz ko paveikuši, lai sazinātos ar nacionālajiem kontaktpunktiem un koordinētu mūsu darbu. Esam izmantojuši arī dažādu veidu atbalstu, tā skaitā te ir runa par finansēm, kas ir paredzētas eh, iestādēm, um, lai tām varētu labāk skaidrot, ko mēs sagaidām no šaujam ieroču ražotājiem. Protams, eh, ir jāiesaista arī pārdevēji šajā tirgū. Tātad tas ir vēl viens no aspektiem, kur mēs eh, ļoti lielu uzmanību pievērsīsim īstenošanai. Terorisma finansēšana. Šajā jomā mums eh, iespējams vēl ar vienu ir daudz darāmā esam mēģinājuši aptvert eh, šos eh, trīs stūrus, tātad um, šo trīs stūri - novēršana, izmeklēšana un eh, rēģēšana attiecībā uz terorismu finansēšanu. Taču to darot, mēs ļoti lielu uzsvaru esam likuši uz tādām tradicionālām finanšu darījuma formām. Uh, ko var um, izmantot terorisma aktivitātēs. Mēs redzam, ka arvien vairāk uh, teroristisko grupējumu izmanto mm, nekonvencionālus uh, finanšu līdzekļu piegādes veidus. Tāpat arī uh, tiek izmantoti pavisam um, nepierasti veidi finanšu līdzekļu iegūšanai. Tieši tāpēc mūsu reakcijai ir jābūt savādākai. Uh, Tīna vēlāk runās par uzlabojumiem, kas eh, jau ir iespējami, lai stiprinātu finanšu izmeklēšanas nodaļu darbu. Bet iespējams, ka mums ir vēl vairāk darāmā. Mums ir labāk jāspēj izsekot eh, tiem uh, darījumiem, kurus um, iespējams izmanto gru, teroristiski grupējumi. Šeit runa par daudziem un dažādiem darījumiem. Of, uh, uh, Informācija. Tas ir uh, šīs īpašās komitejas pamats, kā mēs to sapratam, un tas nepārprotami. Tā ir tā joma, kur mēs gaidām daudz uh, uh, jaunākā. Uh, informācijas atbalsts no jūsu komitejas. Informācijas apmaiņa nav jauna joma, tā ir joma, kas jau no paša sākuma, kad sākām rēģēt uz terorismu draudiem, Eiropas Savienība ir pievērsusi šai jomai daudz uzmanības. Tomēr tā ar vienu ir joma, kur vēl var daudz uzlabot. Pirmā joma, kas ir nedaudz tā kā piemirsta, kad mēs runājam par informācijas apmaiņu, ir drošības riska izvērtējums. Jeb riska drošība izvērtējums. Un te mēs eh, atainojam, ka tiesības sargājušās iestādes arī eh, saņemot atbalstu no starptautiskās sabiedrības regulāri veidojam riska izvērtējumu Eiropas Savienības līmenī, un raugoties ne tikai uz draudu raksturu, bet veidojam to izvērtējumu arī pa dažādiem riska līmeņiem, un tad arī domājam, kāda veida reakcija jābūt no mūsu puses. Tā neapšaubām ir joma, kur mēs vēlētos ieguldīt vairāk, mēs vēlētos, lai tur tik pievērsts vairāk uzmanības. Mums ir panākts uh, lielisks progress robežu jomā, kad jūs pieņēmāt lēmumu Eiropas uh, robežu sardzē piedāvāt uh, oficiālu atbildību, izvērtējot risku. Mēs domājam, ka mēs varētu arī regulāri uzraudzīt ne tikai draudus, bet arī uh, varētu labāk izvērtēt eh, ar šiem draudiem saistītos riskus. Otrakārt, pakāpēns tika izstrādātas spējas Eiropas Sanības līmenī, un šeit iespējams viss uzskatāmākās spējas, kas ir izveidotas neseno gadu laikā, ir Eiropas pretterorisma centrs Eiropolā. Tas neapšaubāmi ir centrs kurš ir jūsu interešu lokā. Kāpēc? Tāpēc, ka centrs varēja izvirzīties par Eiropas informācijas centru šajomā. Šodien tajā ir uh, informācija par pāri par 9000 par terorismu darbību aizdomās turēto pilsoņu informāciju, un tad ir arī informācija par Eiropas Savienības pilsoņiem, kas ir devušies uz terorismu konfliktu zonām. Šī informācija tāda ir apkopauta Eiropas Savienības līmenī, tā ir pieejama tagad visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tā pastāvīgi tiek papildināta no dalībvalstu puses, izmantojot Eiropola izstrādāto siena tīklu ICCC centrs, šis Eiropas pretterorismu centrs ir ne tikai informācijas apkopotājs, bet uh, vairāk gadu gaitā tas ir arī izstrādājis īpašu ekspertīzi. Un dabīga reakcija, kad kādā dalība valstī ir teroristisku uzbrukums, tad šī dalībvalsts ne tikai notificē paziņo par šo uzbrukumu, bet arī lūdz ICTC, Eiropas pretterorismu centram, atbalstu, cilvēku resursu un arī ekipējumu, ja paprikuma ziņā. Eiropols um, spēlēs vēl svarīgāku lomu jaunās Eiropola regulas kontekstā. Jūs visam nesen šo regulu pieņemāt, un mēs arī nedaudz vēl spriedām pagājušajā nedēļa, kad jūs iecēlāt jauno Eiropolu uzraudzības organizāciju, parlamenta uzraudzības organizāciju, un tur tad norisinājās uh, diskusija par to, ka Eiropelam būtu jānodrošina labāk piekļuvu informāciju, un tas attiec arī uz informāciju, kas varētu nākt no partneru valstīm visā pasaulē. Uh, Mūsu skatījumā Eiropols tad varētu kļūt par vēl svarīgāku spēlētāju, sniedzot pievienoto vērtību nacionālu varas iestādēm, jo Eiropols var labākas kvalitātes informāciju ievākt no veselas virknes valstu, kas ir gatavs sadarboties. Tas arī paredz īpašus nolīgumus darbam, pie kuriem mēs piedāvāsim drīz mandātu, lai varētu sadarboties ar partnervalstīm. Un noslēgumā informācijas sistēma loma. Tā neapšaubām ir tā joma, kurā pēdējo deviņu mēnešu laikā mēs esam investējuši vairumu mūsu resursu. Uh, Tā ir izšķiroši svarīga joma, jo mūsu rīcībā ir informācijas sistēmas. Tās ir ļoti visaptvarošas, ļoti labas, taču, diemžēl, tās ir izstrādātas pa tādiem kā atsevišķiem, atsevišķām kategorijām gadu gaitā. Uh, Mūsu galvenā doma ir sadarbspēja ar nacionālā varas iestādēm, visiem Eiropas spēlētājiem, aģentūrām, parlamentu padomi. Svarīgi ir šeit darboties trijos virzienos. Pirmkārt, labāk ir jāizmanto sistēmas, kas jau pastāv, nav jāizgudro jaunas sistēmas tīri izdomāšanas dēļ vien. Taču jāraugās uz ļoti sarežģīto sistēmu, tādu kā vecā sistēma prim, kas savā ziņā ir tāda kā mm, starpvaldību sistēma vai arī cita sistēma pasažieru datu reģistrs, tad jānodrošina, lai šīs sistēmas vislabāk tik izmantotas ne tikai nacionāla līmenī, bet arī Eiropas līmenī. Šis temats arī ir plaši apspriests eh, Eiropas parlamentā, pamatoties Eiropas komisiju priekšlikumiem, kuru mērķis ir uzlabot piekļuvi informāciju un arī tās informācijas tipu, kas pastāv dažādajās Eiropas sistēmas, Eirodak, e, pēdējā laikā ECRIS un arī Eiropas informācijas sistēmā. Un kolēģi par to sīkāk pastāstīja. Otrais virziens ir novērst e, vairākus trūkums, kas pastāv tai ziņā, ka ir sistēmas, kur mums trūkst un tās ir nepieciešams, lai vairotu iespējas identificēt iespējamos terorista aktu veicējus. Un tas attiecas uz uh, diskusijām par um, iebraukšanas sistēmu un Eurodoku. Un Trešais virziens ir iegūt vairāk no jau spēkā esošajām sistēmām, un šeit ASV ir spērusi atšķirīgus soļus, tādu citu pieeju izmanto kopš 11. septembra terorisma uzbrukakti. Tātad te ir nevis runa par centrāla reģistra, informācijas apkopošanas reģistra veidošanu, bet gan izmantot tās sistēmas, kas, lai sniegtu atbalstu šīm sistēmām, proti pārbaudot datu kvalitāti, kas šajās sistēmās tiek ievadīti. Te ir arī runa par meklēšanas iespēju, kas ļauj identificēt iespējamos aizdomās turamos un arī labāk izmantot bioloģisku materiālu, kas mums izbaiba. Vairumā neseno terorismu uzbrukumu pārāk bieži mēs esam konstatējuši, ka indivīdi pārvietojas Eiropas Savienībā un pat eh, Schengen zomā, zonā izmantojot dažādas identitātes apliecinošos dokumentus. Tātad pirmā prioritāte ir pārskatīt to, kā mūsu sistēmas darbojas, lai nodrošinātu to, ka Indivīds nevar reģistrēties, izmantojot dažādas identitātes dokumentus. Tātad galvenokārt šeit ir jāizmanto biometriskie materiāli, kas mūsu rīcībā ir. Un uzslēgumā, raugoties uz operatīvā atbalsta tipu, kas var tikt veicināts un sniegts Eiropas Savienības līmenī, tad eh, te ir īpaši jāpiemēr dažādās aģentūras, ko mēs esam, tā sakot, izauklējuši un attīstījuši gadu gaitā. Parlaments ar vienu ir bijis eh, svarīgs atbalstītājs aģentūra darbā, un mēs eh, redzam ļoti spēcīgu vēstījumu no visaptverošā izvērtējuma, proti, ka ir vēl vairāk vajadzīgs. Šo aģentūru darbs tiek novērtēts, tas tiek uzskatīts par uh, pilnīgi neatņemamu, un arī nacionālas varas iestādes uh, ir jā, jāiesaista arī partnervalstīs. Te ir doma uh, veltīt tam vairāk resursu un veidot spēcīgāku ekspertīšu šajās aģentūrās. Tad pamata vēstījumi šai izvērtējumā, kas tika veikts, ir šāds. Tātad pirmkārt par īstenošanu vai par pasažieru datu reģistru vai par sprākstiem vai par šaujamieročiem, lai par kur jom būtu runa, mums ir jādara vairāk un mums ir plašāk jāizmanto nacionālas varas iestādes, lai labāk izmantotu tos instrumentus, kas ir nacionāla varas iestāžu rīcībā. Instruments sarežģītību šeit tā ir mūsu atbildība atvieglot pielāgot pašreizējiem mērķim šos instrumentus. Un tas izpauž tajā darbā, <clears throat> ko mēs veicam strādājot pie datu sistēmu, tad jāuzlabo šo datu sistēmu, reakcijas spēle un inform, eh, spēju un informācijas izmantojamību. Kapacitāte, te runa ir tikai par aģentūrām, bet arī par lielāku atbalstu Eiropas tīkliem, piemēram, antiradikalizācijas tīkls RAN vai arī Atlas tīkls, kas ir cēlaustai ziņā, ka Nacionāls varas iestādes, kas apkaro terorismu, ir pieņēmuši lēmumu ar Eiropas Savienības atbalstu izveidot tīklu, kas ļauj vienam otram atbalstīt uh, uzbrukumu gadījumā. Un tālāk draudi, kas attīstās, tātad mūsu pienākums ir ar vien sekot informācijas apritei. Mums jāraugās, kā mainās teroristu modus operantā, tad ir jākoncentrējas uz sabiedriskām vietām. Šodien arī kibervide. Tā ir joma, ko arvien biežāk izmanto teroristi, lai tur noslēptos, lai arī gūtu piekļuvi veidiem, lai veiktu teroristu uzbrukums. Un arī radikalizācija ir problēma joma, kur ir jā, jāstrādā nacionālas iestādes, un es domāju, mēs varēsim ar laiku arī tur sniegt vairāk atbalstu. Paldies! Paldies, Anīdi kungs, par šo prezentāciju. Uh, tas bija uh, informācijas piesātnāts un arī tomēr uh, veikli izgājām šim dokumentam cauri. Atgādināšu kolēģiem, jūs esat saņēmuši vai nu izdrukātu šī vērtējuma kopiju, vai arī saņēmuši to ēpastā. Tātad Dokuments ir ļoti labi saglabots un to papildinās arī 19. oktobra dokuments, ko gaidām ar nepacietību. Paldies kolēģi vārdā par šo prezentāciju, kas neapšaubāmi izraisīs vairākus jautājumus. Es saprotu, ka Tīna Astola kundze arī vēlas eh, uzstāties tulīt pat, un pēc tam tad uzklausīsim visus jautājumus. Varbūt eh, jūs varētu izteikties mazliet īsākā laikā, ja jūs pieņemat šo principu, tā lai pēc tam mēs varētu izvērst jautājumu un atbilžu dialogu. Lūdzu. Paldies, priekšstādātais skundze. Cienījamie deputāti, paldies jums par ielūgumu. Man prieks sēsties šodien un eh, iepazīstināt jūs ar to, kādas tad ir aktualitātes Digi Justice eh, tādā komisijā eh, cīņā par terorismu. Kā to uzrāda jūsu komisijas mandāts? mūsu politikas joma ir būtiska, lai samazinātu terorismu apdraudējumu Eiropā. Un ņemot vērā to, cik neparedzami kļuvuši šo uzbrukumu pēdējā laikā, izaicinājums mūsu atvērtajām demokrātijām ir cīnīties pret šo apdraudējumu, neapdraudot vienlaicīgi mūsu vērtības. Drošība un demokrātija papildina viens otru papildinot um, politikas mērķus, kā to atspoguļoja mūsu drošības stratēģija. Runājot par uh, mūsu politikas svarīgākiem aspektiem, kas atspoguļojas arī jūsu komitejas mandātā, cīņa pret uh, terorismu finansējumu pirmkārt, nodrošinot to, kā tiesu iestādēm ir adekvāti instrumenti, lai cīnītos pret terorismu. Jā, droši vien, lai Eiropas Savienības pasākumi šajā jomā jau varat pamatiesības un, vispēcot, jānovērš radikalizācija, ko pieminēja arī mans kolēģis. Runājot ar mūsu darbu pie terorisma finansējuma apkarošanas. Kas vien šī gada jūnijā tika pieņemta ceturtā naudas apmazgāšanas direktīva. Diemžēl ne visas dalībvalsts to vēl ir transponējušas. Un tagad esam sākuši rūpīgi pārbaudīt, kādā stāvoklī tad ir dalībvalstu transponēšanas tiesība akti. Šis direktīvas pārskats, kurš joprojām turpinās, stiprinās Eiropas politiku šajā jomā. E, finanšu mm, īpašā darba grupa, tā sauktā FATKA, kas e, nu, nu, uzlabo sadarbības dalību valstīm šajā jomā, un mēs ceram, ka par šo direktīvas projektu pavisam drīz tiks panākta politiskā vienošanās. Mans e, kolēģis jau pieminēja finanšu izlūkošanas struktūra vienības diskusijas par tā sauktiem Panama līgas liecināja par to, cik svarīgi ir uzlabot sadarbības ar dalību valstu finanšu izlūku dienestiem un struktūrām, cik uh, svarīgi ir uzlabot efektīvu informācijas apmaiņas sistēmas ap šīm struktūrām, un pat labāk turpinam izvērtēt, kā tad šīm struktūrām piešķirt papildus uh, pilnvars un uzlabot to savstarpējo sadarbību. Tāpat tiesu iestādēm, kas, protams, šeit spēlē būtisku lomu sabiedrībā, kur balstās uz tiesiskumu Eiro jūs to organizācijas nozīmē vēlos izcelt. Tā sekmē sadarbību terora aktu izmeklēšanā, un uh, to jāņem vērā. Tā ir valsts aizvien biežāk uh, meklē eiro just palīdzību, izmeklējot terora aktus ar starptautisku dimensiju. Pat labam 69 uh, šādas izmeklēšanas saistībā ar aizdomām par terorismu tiek aktīvi izmeklētas, un um, kādu pieminēja priekšsēdz Junkers – EPO kompetences, tātad Eiropas e, prokuroru biroja kompetenci, e, paturprātā 25. gada teikt, perspektīvu, par to turpināsim domāt, bet e, pagaidām Eirojust arī pierādīs savu efektivitāti. Un mūsu priekšlikums ir vairot operatīvitāti, pārskatot Eirojust pārvaldības struktūru, un mēs ceram, ka parlaments arī atbalstīs komisijas ierosinājumu šajā jomā, un šeit runāja par trilogu sanāksmēm, protams. Esmu noskaidrojis, ka plānojat apmeklēt eiro jūs tuvākajās nedēļās. Nu, tad arī gūstat pilnīgu, pilnvērtīgu pārskatu par eiro just veikumu. Eiro just ir um, konstatējuši, kādi ir lielākie izaicinājumi pretterorismu lietu izmeklēšanā un krimināla bajāšanā. Vienu vēlos izcelt jau īpaši. Pieļaujam pierādījumu vākšanu, iegūšanu un dalīšanās ar šiem pierādījumiem, tas skaitā arī elektroniskiem pierādījumiem. Tālāk ir problēma joma Un tiešām, lai piekļūtu informācijai no sociālajiem tīkliem, no kāda um, e-mākoņa vai, vai citviet, tas ir aizvien grūtāk mūsu tiesību aizsardzības uh, darbiniekiem, jo bieži vien šie dati atrodas kādā ārvalstu jurisdikcijā. Un tādēļ strādājam pie praktiskiem priekšlikumiem, lai palīdzētu prokuroriem šajā jomā, lai sekmētu tiešām Eiropas izmeklēšanas rīkojumu īstenošanu. Un nākamā gada sākumā grasāmies nākt uh, klajā ar uh, tiesību aktu priekšlikumiem, kur mērķis ir uh, uzlabot pārobežu sadarbību un piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem. Informācijas apmaiņa kā problēma jau, jau tika pieminēta. Un pat uh, šī centralizētā sistēma, pie kā mēs strādājam, ECRIS, uh, TCN, šī sistēma ļauj uzgūt uh, informāciju par trešo valsts piedarīgo sodāmību. Un uh, mēs ceram, ka mums būs arī ļoti labas un uh, un efektīvas sarunas starp eh, institūcijām maksimāli drīz par, arī par šo priekšlikumu. Kolēģis pieminēja sadarbspējas eh, jautājumu. Dažādi informācijas sistēmas sadarbspēja joprojām ir eh, apgrūtināta. Ja nepieciešams uzlabot šo sadarbspēju, protams, neaizmirstot tā personas datu aizsardzību, kas ir svarīgs pamatprincips. Mēs uzskatām, ka 21. gadsimtā ir iespējams nodrošināt abus, proti gan uh, vairot drošību, gan uh, um, ievērot datu privātumu aspektu, tā skaitā dažādi um, juridiskie datu aizsardzības garanti un tā tālāk. Un šeit ir svarīgas divas direktīvas šajā kontekstā. Līdztekus personas datiem drošības pasākumiem jāatbilst uh, proporcionalitātes uh, un samērīguma principiem atbilstoši pamata tiesību hārtai. Tādēļ visus mūsu tiesību aktu priekšlikumus eh, izvērtējam tieši šādā kontekstā, vai tie atbilst pamatiesību hartai. Un sakojam līdz arī tam, ka dalība valsts arī īsteno savas saistības ievēro šo hartu, um, transponē šos tiesību aktus uh, pašmājās. Jaunā pretterorismu direktīva, ko padomu parlaments pieņem šogad, ir labs uh, un piemērs šādiem centieniem. Vairāk pamatiesību aspektu jāņemt vērā sarunu procesā, tātad eh, strādāju pie direktīvas projekta skaitā, šis adekvātums, nepieciešamība un proporcionalitāte, lai ir ievērotas eh, pārvietošanās brīvības, bauda brīvības, eh, kā arī proporcionalitātes samērīguma principi, nosakot sankcijas un sodas par šiem kādiem pārkāpumiem. Direktīvā ir skaidra atsauce uz pamatiesībām, un tas tā ir pirmo reizi šāda rakstura tiesību aktos. Te man ir paredzēta šī instrumenta ekspost izvērtēšana, kas arī raudzīsies, kā šī tiesība attīstināšana ietekmējas pamatiesības. Un daži vārdi par radikalizācijas un ekstrēmismu novēršanu, veidojot uh, atvērtākas un noturīgākas, uh, elastīgākas sabiedrības. Mūsu pasākums šajā jomā ir vērst uz to, lai novērstu radikalizāciju brīvības uh, atņemšanas vietās, ieslodzījumietās, kā arī cīnītos pret neiecietību sabiedrībā kopumā. Mums ir jānodrošina, lai mēs eh, izvairītos no mm, kādas konkrētas grupas vai, vai kopējas stigmatizācijas, kas varētu novest pie polarizācijas sabiedrībā. Jebkura veida ekstrēmismu izpausmes, tā skaitā pretu rietumu retorika, kā arī labi, labējais ekstrēmisms, tas viss var kalpot par pamatu terorismam vai radikalizācijai. Un šeit mums ir Ties, ka es atvestu ciņā pret rasismu un ksenofobiju, esam vienojušies ar lielākajām tiešsaistes platformām par brīvprātīgu rīcības kodeksu, kur, kur efektīvi cīnās pret naida runas izplatību internetā. Un šī rīcības kodeksa uzraudzība liecina par to, ka panāks labs uh, progress. Nelegālā naida runa, tātad eh, tās eh, parauga internetā pēc pirmā paziņojuma nekavēties tiek izņemta no, no apgrozības. Nepieciešams vērot caurskatāmību šeit joprojām, bet eh, darbs rit eh, visai labi. Pagājušā mēnesī komisija pieņēma arī paziņojumu par cīņu pret eh, nelegālā satura izplatību tiešsaistē. Tur noteikts, noteikts vadlīnijas un principi tiešsaistes platformām, kā cīnīties pret nelegālā satura izplatību internetā sadarbībā ar dalību valstīm un kompetentajām iestādēm, kā arī citiem partneriem. Runājot par radikalizāciju ieslodzījumu vietās. Komisija atbalsta dalībvalstis sniedzot finansējumu un uzlabojot paro prakses un informācijas apmaiņu. Šeit vēlos pieminēt, ka nākamā gada februārī mēs organizēsim konferenci, kurā piedalīsies prokurori, tiesneši, izlaucījumu vietu darbinieki, un tur tiks stādīt priekšā vairāk ar sevis finansēti projekti šajā jomā. Jā, nu, kā es sacīju, paro prakses apmaiņa tādā veidā tiek nodrošināta. Vēl svarīgs aspekts, ar ko varbūt vajadzēja arī sākt, bet alternatīvas ieslodzījuma vietām. Un sevišķi sievietēm un bērniem. Nu, par to ir vairāk jādomā. Un varbūt tad noslēgumā vēl piebildīšu, ka gaidam nu, jums informāciju, gaidam jums konkrēts priekšlikums un komentārus. Lai nu, kopējiem spēkiem mēs varētu sasniegt savus mērķus un Eiropas Savienības pilsoņi varētu dzīvot um, mierīgā, kā arī atvērtā un brīvā sabiedrībā. Paldies! Merci, Madame Astola, de, de la Lielas paldies, liels paldies par uh, jūsu prezentācijām. Liels paldies arī, ka ievēl, ievērojāt jums atvēlēto laiku. Tagad mums ir uh, paredzēti jautājumi un atbildes. Mans uh, priekšlikums būtu vispirms dot vārdu koordinatoriem, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Protams, viņi to vēlas. Un pēc tam es varētu dot uh, vārdu visiem kolēģiem, kas vēlas to darīt. Anna Gomeša, pirmā, lūdzu. Uh, uh, thank you so much for the. Lielas paldies par jūsu komentāriem. Jūsu izvērtējums bija interesants attiecībā uz to, um, kā um, darbojas šīs te informācijas plūsmas, um, krātuves, kā tas, tās ietekmē mūsu efektivitāti cīņā pret terorismu. Un vēl, vai jūs esat izvērtējuši kāda dalība valstu kapacitāte, es runāju par uh, juridisko vai konstitucionālo satvaru, kas ļautu dalību valstīm veikt tādas nu, pamat darbības? Nespējībā nu, dalību valstīm ir efektīvi likumi, tiesība akti, kas atcīnās pret terorismu. Teiksim, labāk, efektīvāk. Tā, uh, izlūk datus, pārtur telefonu sarunas un tā tālāk, jo, cik es zinu, te dažās dalība valstīs eh, tas nemaz vēl nav sakārtots. Un, ja dalība valstis to dara, tad tās to dara nelegāli, un, protams, ja to dara nelegāli, tad to nevar izmantot kā, kā pierādījums. Nu, un eh, jautājums par eh, radikalizācijas novēršanu. Vai domājat par kādiem proaktīviem pasākumiem šajā jomā? kā cīnīties pret radikalizāciju un kā cīnīties pret imamu importēšanu no tādām valstīm kā Saudarābija vai Pakistāna, un viņu tātad iebraukšanas Eiropā, kā arī cī, kā cīnīties pret uh, mošeju un, un uh, attiecīgo sociālo struktūru finansēšanu. Jo, bieži vien arī to finansē manas pieminētās valsts, nu, protams, tās nav vienīgās. Un tāpat arī pasažieru datu reģistrs PNR. Daļvalstis eh, kādā laikā uzskatīja, ka tā varētu kļūt par burbuļoņu, bet nu, tā, šis tiesība akts nav adekvāti visur īstenots. Un viens būtisks mīnus tāds, ka privāti arī privāti lidmašīnas nav šeit iekļautas. Ko es domāju darīt, lai nodrošinātu, ka privāti lidmašīnas, kuras eh, nolaižas eh, Eiropas Savienības lidostās, arī tam tiešām tomēr tiek pārmeklētas. Nu, piemēram, kaliskās ģimenes no Persijas uh, līča reģiona, kas nereti pārodā vismaz tādas aizdomas savās lidmašīnās, uh, gan līdzekļus, gan naudas līdzekļus, gan citus līdzekļus, ko izmanto pēc tam teroristi. Nu, un turpinot par, finan par terorismu finansēšanu. Tieši šeit es runāju par šīm datubāzēm. Es piedalījos pirmajā naudas atmaskāšanas direktīvas uh, apspriešanā un redzēju, kādā jau valsts vilcinās. Uh, īstenot šo pirmo direktīvu, kas faktiski vērstos tieši terorismu finansējumu apkarošanu. Un es redzēju, kā dalībvalsts pretojas ar konkrētiem risinājumiem arī piektās naudas atmaskāšanas direktīvas atspiešanas kontekstā. Bet tas ir būtisks instruments cīņā pret terorismu. Nu, un, eh, tomēr uh, diskusiju gaitā tas viss vēl tik ņemts vērā, un tādēļ man ir jautājums, tiešām, kā tad mēs nopietni grasāmies eh, pilnveidot šo savu cīņu pret terorismu finansējumā, lai valsts tiešām ir nopietnas šai ziņā. Nu, piemēram, nesen komisija, tieši komisāra Moskovici dienesti, uzsver, ka PVN sistēma tiek izmantota, lai finansētu terorismu. Un te ir runa par milzīgām summām, aptuveni 5 miljardi gadā. Nu, to pat neviens eh, nemaz nepiemēna. Izskatās, ka DJ Home, DJ Tax un DJ Jūri šajā tik būtiskajā jautājumā nemaz nesadarbojas. Te ir runa par reālu naudu, par reālu finansējumu teroristu grupām. Kā teroristi pamanās izmantot uh, nepilnības mūsu nodokļu sistēmā un, un, eh, un gūt sev, sev līdzekļus. Uh, Lūk, tāds jautājums, nu, šim to arī tad man pietiks. Paldies. Anna Gomes. Lielas paldies, Anna Gomešai. Tagad došu vārdu Vistis Senekungam. Viņš ir EKR koordinators. Un es gribētu aicināt jūs izteikties īsāk, lai visi kolēģi varētu uzdot uh, savus jautājumus un izteikties. Pēc jums došu iespēju runāt mūsu kolēģim eh, Žanam Filipam Albrehtam un tad atkal varēs runāt komisijas pārstāvji. Lūdzu, jums vārds, bet nepārsniedziet divas minūtes. Thank you. I'll try to stick to the. Paldies, priekšstādātāji. Nu, mēģināšu pieturēties pie šī tagad, nu, jūsu izgudrotā runas laika. Pirmkārt, paldies komisijai par šo visapdrošo darbu. Tiešām nav slikts izvēles punkts arī mūsu darbam šajā komitejā. Vēlos pieskārties dažām niansēm, par ko vēlos saņemt nedaudz vairāk skaidro no jūsu puses. Pirmkārt, viena no jūsu rekomendācijām 81. ziņojuma lapusē. Tā ir rekomendācija numur 8. Uzsver, ka Eiropas institūcijām, jo sevišķi Lībe komiteja, būtu aktīvāk jātiek iesaistītām. Tātad ekspertu darbā, eksperti būtu jāiesaist. Un vienlaikus to uzsvērts, ka ir labi tas, ka daudz no mūsu rīcībā esošiem instrumentiem būtu jāizmanto visaptvarošāk, biežāk būtu jāaktivizē tā, tā lai izgudrotu jaunas institūcijas, jaunas instrumentus un kāds jaunus saturs, vajadzētu vienkārši labāk izsnot jau esošos. Tādēļ vēlos jums pavaicāt, kā tad nākotnē vislabāk varam eh, nodrošināt, ka likumdošanas aktu projekti jau no sākuma ir pārdomātāki, lai pēc tam vēlāk tie nav Ja pēc pāris gadiem jābūt nu, PNR ir labs piemērs arī citās jomās, piemēram, Schengens uh, eh, robežu kodeks, kur drīz vien nācās aktualizēt ar būtiskām jaunām lietām, arī šeit Libe komitejā. Nu, lūk, eh, tāds bija pirmais jautājums. Un otrais jautājums man gan laiks aiz beigām, tāpēc pavisam kodolīgi un īsi. Šīs pētījums, protams, kā iekšējās politikas, cik lielā mērā es ņēmuši vērā arī ārējās dimensijas ārējos aspektus, ārpolitikas jautājums. Dzirdējām par finansējumu ieplošanu no tuviem austrumiem, no Āzijas, no Āfrikas tāpat arī. Vai ir, esat veikuši kā darbu, lai ņemt vērā šos aspektus un, un, un uh, kā tas saspēlēs ar jūsu veikam šeit, kā mēs varam nodrošināt, ka šīs valsts mums palīdz un kā mēs varam cīnīties pret, uh, pret, pret šiem lietām, kas ir būtisks pret terorisma kontekstā. Nu, mēģināju iekļauties divās minūtēs, ja gluži nesanāca, tad piedodiet. Lielas paldies, godājumie kolēģi, lielas paldies arī, ka ievērojāt jums atvēlēto laiku. Tagad došu vārdu Albrecht kungam, viņam arī divas minūtes, un pēc tam uh, jūs varēsiet uh, atbildēt uz šiem uzotajiem jautājumiem. Paldies! Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos atsaukties uz pētījumu, kuru mēs apspriedīsim mazliet vēlāk, bet es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par dažiem no secinājumiem. Tāpat kā um, citos uh, pētījumos arī šeit eksperti ļoti daudz atsaucas uz faktu, ka eh, pašreizējo pasākumu īstenošana, un te ir runa par pēdējā desmitgadē vai 15 gados ieviestiem pasākumiem, ir pati svarīgākā. Vēl ar vien mm, redzamāk ir tas, ka mums vajadzētu apspriesties, kā nodrošināt, lai policisti reāli piemērotu mūsu pieņemtos pasākumus un lai izmantotu šīs ieviestās sistēmas. Uh, tā vietā, lai ieviestu tagad jaunus pasākumus. Es gribētu zināt, kādi ir jūsu plāni šajā jomā, kā jūs mēģināsiet panākt, lai šie pasākumi tiktu īstenoti uz vietas. Tātad, proti, kā jūs finansēsiet personālu šajās kopīgajās izmeklēšanas grupās un arī citur, kur mēs noteikti varētu nodrošināt uzlabojumus, lai policija un tiesu iestādes labāk sadarbotos un izmantotu jau pieņemtos pasākumus. Tagad attiecībā uz um, izvērtēšanu. Pētījumos ir minēts, ka ļoti daudz no šiem pasākumiem ir ieviesti bez um, ietekmes izvērtējuma, kā arī bez strateģiska plāna. Tātad daudz no šiem plāniem tika, um, šie pas, no šiem pasākumiem tika sagatavoti uh, ļoti steidzīgi, tāpēc, ka vajadzēja uz kaut ko reaģēt. Mēs eh, gribētu zināt, vai nav vajadzīga stratēģija, vai nevajadzētu pirms tam veikt ietekmes izvērtējumus. Tāpat arī varbūt mums ir mm, jāņem vērā uh, sunset klauzulas. Iespējams, ka mums eh, daži no šiem pasākumiem ir jāpārskata un viņiem kaut kādā veidā vienkārši um, pēc kaut kāda laika vajag um, zaudēt spēku. Varbūt tas arī būtu variants. Lielas paldies! Tagad došu vārdu mūsu viesiem no komisijas, lai viņi varētu atbildēt uz šo pirmo jautājumu kārtu. Tik uzdots daudz jautājumu. Paldies, priekšsādātāji! Jā, es varbūt uh, sākušu atbildēt uz tiem apgrieztā kārtībā. Šīs uh, pēdējais uh, punkts par to, ka daudzi pasākumi ir ieviesti bez ietekmes izvērtējuma. Taisnība. Mēs vienmēr um, rēģējam uz krīzēm, tā tas notiek ļoti bieži. Šīs Visaptverošais izvērtējums bija paredzēts kā plašs pārskats par to, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz dažādiem pasākumiem, kas ir pieņemti 15 gadu laikā. Jūs ļoti pareizi norādījāt, ka mums ir visu laiku jāizvērtē šie rīkojumi. Mums ir šīs klauzulas, kas attiecas uz daudziem pasākumiem, un mums arī pastāvīgi ir jāuzlabo mūsu pasākumi. Tas ir arī viens no galvenajiem aspektiem, kuru mēs mēģinam aprakstīt un uh, ko mēs mēģinam arī virzot uz priekšu ar šiem visaptverošajiem izvērtējumiem. Tagad par īstenošanu. Tas arī ir ļoti būtisks punkts. Mēs jau norādījām, un šajā izvērtējumā secinājumos ir teikts, ka attiecībā uz daudziem rīkiem vēl ar vien ir Eh, ļoti daudz eh, tādu rīku, kas eh, tiek uzskatīti par sarežģītiem un komplicētiem. Tātad, tad, kad mēs pārskatīsim tiesību aktus vai arī pārdefinēsim šos rīkus un iespējams, ka te var iesaistīt arī finansēšanas pasākumus, tad dažkārt tie visi ir parāk sarežģīti. Mēs ļoti labi apzināmies šos aspektus, mums tie ir jāvienkāršo, ja Mums ir jāsagatavo kaut kas tāds, kas būtu saprotams. Mums ir vajadzīgas vadlīnijas. Uzskatu, ka pats svarīgākais šodien būtu nevis gatavot papildu tiesību aktus, tad nevienā jomā tāda nav vajadzīga, izņemot varbūt terorismu finansēšanu, kur esam identificējuši šos uh, trūkumus. Mums vajadzētu nākt klajā ar tādiem visaptverošiem, plašākiem tiesību aktiem, bet uh, Citur mums ir vajadzīgas vadlīnijas. Vēl viens elements, kuru līdz šim nesam pieminējuši, tās ir mācības. Mums ir tāda lieliska lieta kā CEPOL. Tā ir mērtiecīgā organizācija, kas ļauj apmācīt personālu. Iespējams, ka mums vajadzētu to labāk izmantot. Mums vajadzētu šai organizācijai piešķirt arī vairāk līdzekļu. Tagad par ārējiem aspektiem ārlietas. Domāju, ka ārlietu līmenis ir eh, visur redzams eh, horizontāli šajā visaptvarošajā izvērtējumā. Uzskatu, ka šeit pieminētā vērtība ir sankciju režīms. Tas ir ļoti svarīgs. Otrs tad tradicionāls elements ir eh, šīs diplomātiskais tīkls, kāds Eiropas Savienībai pastāv. Un Tā visa ietveros, protams, ir arī pretterorisma dialogs, kas eh, ir izmantots eh, visu laiku un eh, kas pastāv ar gandrīz visām valstīm, kurām um, ir kaut kas sakāms vai kuras pašas ir kaut ko darījušas terorismu aktivitāšu jomā. Uh, Tātad tas ir tas, ko mēs saņemam no Eiropas ārējās darbības dienesta un citām ārlietu organizācijām. Tagad par to, kā nodrošināt uh, labāku informāciju un darbu policijā. Protams, ka tā ir pamatota kritika. Kā jau jūs norādījāt, mēs arī izvērtējumā par to runājam. Mums ir jābūt uzmanīgākiem. Mums jo īpaši ir jāpievērš uzmanība tiem, kas uh, īsteno šos pasākumus. Esam iesaistījuši augstā līmeņa ekspertu grupu darbā pie informācijas sistēmām, un šeit mēs vēlējāmies iesaistīt pilnīgi visus ekspertus, sasēdināt viņus pie viena gāda. Tieši tāpēc šie rezultāti ir, ir tik pozitīvi un tik konstruktīvi, un līdz šim ir pieņemti vienprātīgi. Uh, Tieši šādu pašu metodu mēs tagad vēlamies izmantot arī predradikalizācijas eksperta grupā. Šeit esam domājuši par diskusijām pirms mēs sagatavosim priekšlikumus. Mums ir labāk jāsaprot, kas ir vajadzīgs uz vietas un ko mums var pavēstīt paši eksperti. Par šo uh, sailo aspektu. Šķiet, ka tieši jūsu komiteja pie tā strādās. Uh, un, protams, ka mēs sagaidām arī šeit jūsu ieguldījumu. Ja jūs paskatāties vēlreiz uz šo visaptvarošo novērtējumu, tad mēs varam konstatēt, ka 15 gadu laikā situācija ir uzlabojusies. Mums ir arvien vairāk savstarpējās saskarsmes starp iestādēm dažādās dalībvalstīs. Tātad te ir runa par policijas iestādēm, kas arvien vairāk sadarbojas ar citām policijas iestādēm citās dalība valstīs. Tas pats attiecas arī uz muitu, un tas pats attiecas arī uz robežu sārdzi. Mums noteikti ir vajadzīgi uzlabojumi, bet eh, tieši tas pats parādās arī visās nacionālajās debatēs, kur tiek runāts par to, kā labāk reaģēt uz terorismu. Proti, visas šīs iestādes ir jāizmanto labāk. Skatoties uz uh, jūsu piemēru par finansējumu, mēs varētu šo situāciju uzlabot, ja mēs, piemēram, izmantotu nodokļu sistēmu un muitu. Muitas rīcībā ir uh, dažādi rīki, tā skaitā arī risku izvērtējums, kas nāktu par labu arī tiesībā aizsardzības iestādēm. Uh, Tieši šādu darbu arī komisārs Kings mēģina uzsākt drošības savienības eh, kontekstā. Šeit viņš mēģina savest kopā dažādas aktivitāšu jomas, panākot, lai, teiksim, tirdzniecības jomā mēs varētu izvērst pasākumus, kas noder arī tiesībai aizsardzībai. Tātad Te var iesaistīt arī nodokļus, kā jau jūs minējāt, un šeit arī mēs varētu panākt uh, labākas informācijas iegūšanu no visām iestādēm. Proaktīva pieeja attiecībā uz uh, antiradikalizāciju. Jūs pieminējāt šeit divus piemērus - finanšu plūsmas no dažām valstīm un arī pasākumi, kādas, kādus dalībvalstis veiktu, lai nošķirtu dažādu sociālo vai reliģisko centru aktivitātes. Protams, ka šis eh, temats ir ļoti sensitīvs, jo īpaši par to spriež Eiropas Savienības līmenī. Eh, ļoti būtiski ir tas, ka eh, radikalizācijas ekspertu grupā mēs varējām dažus no šiem aspektiem aps, apspriest. Ap Un kāpēc? Tāpēc, ka pašreizējā pieeja ir apmainīties ar paraugu praksi, nodrošināt viedokļu apmaiņu, un mēs ceram, ka līdz ar to mēs varēsim arī nākt klajā ar atbildēm uz citiem ļoti būtiskiem jautājumiem, proti labāka caurdzmība par finansēm un arī uh, parauga prakses kodeks. E, domāju, ka tas arī ir iespējams. Mēs varētu panākt tādu kā Eiropas vienošanos, kur mēs varētu iekļaut Eiropas pamatprincipus un visus šos aspektus. Tas pats attiecas arī uz veidu, kā varas iestādes e, risina attiecības ar dažādām iestādēm. PNR neietver privātos lidaparātus, un tā bija tīša izvēle. Šķiet, ka šeit arī ir daudzi trūkumi, taču um, šos uh, trūkumus mēs varam aptvērt, um, domājot par nacionālo iestāžu iestāsti. Tātad, ja runa par privātiem lidaparātiem, tad arī nacionālajām iestādēm ir jāpiešķir atļaujas. Uh, Dažkārt tas tiek darīts tādā nesaskaņotā veidā, bet šeit risku analīze ir ļoti svarīga. Nekad nebūs visu vajadzīgo rīku un visas vajadzīgās sistēmas, lai mēs varētu darboties pilnīgi bez um, riska, kur visi transporta veidi var tikt vienlīdz labi izmantoti. Es domāju, ka mums ir jāpanāk, lai mūsu varas iestādes apmainās ar informāciju un strādā pie riska analīzes. Šādā veidā mēs varēsim eh, labāk eh, mm, un mētiecīgāk izmantot visus resursus. Paldies! Eh, man būtu tikai daži punkti. Gribēju runāt par to, ko dara dalībvalstis. Dažos gadījumos, un īstenībā daudzos gadījumos, mums nav jādara darbs viņu vietā, bet es gribētu pieminēt pierādījumus, kur mēs varētu uh, mm, piešķirt dalībvalstīm šos rīkus, bet dalībvalstīm vajadzētu savā starpā apspriesties, lai tās varētu darboties šajā jomā. Tagad par imāmu importu. Šeit vēlos norādīt, ka radikalizācija cietumos ir ļoti labs piemērs. Mēs dalībvalstīm varam piešķirt fórumu, kur tās var apmainīties ar eh, parāku praksi, un tas var būt ļoti noderīgi. Par eh, terorismu finansēšanu un PVN. Protams, kā ar EPIO mēs varēsim uh, kļūt daudz spēcīgāki. I think this is a general problem or a issue with EU law. Protams, ka tas mums dos daudz vairāk pilnvaru, un mēs varēsim arī izmantot uh, daudzus citus aspektus. Nepieminēju, ka mēs iesaistam arī tiesnešus un tiesu iestādes. Uh, Un, ja runa par finansēšanu, tad mēs finansējam Eirodžast, kas uh, nodrošina kopējas izmeklēšanas grupas, kas ir ļoti efektīvas, un par tām es jau runāju. Paldies! Lielas paldies! Lielas paldies um, abiem par ļoti precīzajām atbildēm. Varbūt jūs pat atbildējāt uz neuzdotiem jautājumiem. Tagad došu vārdu Amaitē Pagazandau to man diemžēl grūti izrunāt jūsu uzvārdu, bet eh, jūs esat koordinātori, līdz ar to jums ir iespēja izteikties. Jā, paldies priekšādātāji, man ir divi ļoti konkrēti jautājumi. Esmu pārliecināta, ka um, nevaru saprast pilnīgi visus uh, aspektus uh, šajā tematā. Tagad pirmais jautājums. Uh, preti terorismu direktīvas īstenošana. Mēs visi zinām, ka termiņš ir nākamā gada septembris, taču vesels gads jau ir pagājis. Es eh, gribētu zināt, kuras valstis jau ir paziņojušas komisijai par eh, noteikumu ieviešanu. Mēs gribētu redzēt eh, šo valstu sarakstu, un mēs gribētu arī paskatīties, kas tieši ir ieviests. Esmu pārliecināta, ka jūs skatāties, kas tiek darīts, un veicat izvērtējumu. Šī gada 3. jūlijā Portugālē tika nozaktas granātas e, no e, kāda iecirkņa, tika nozakti arī citi materiāli, lodes un tā tālāk. Tas bija lielākais drošības pārkāpums Eiropas Savienības vēsturē. Dienu vēlāk eh, tika nozaugts arī autofurgons, un pēc tam mēs visi zinām, kas notika Barcelonā. Šeit ir runa par kritisku infrastruktūru. Gribētu zināt, vai komisijas pārstāvjiem ir informācija par eh, šādiem notikumiem, un vai vispār mm, ir pieeja šāda informācija, tas taču ir tik būtiski. Much, Nākošais runātājs divām minūtēm. Liels paldies priekšstādātāji. Nav kārtīgi ieslēgts mikrofons, tūkiem nav dzirdams. Tagad ir. Varbūt komisija mums varētu pastāstīt, kāda ir situācija pat labi. Ir izveidot šis visaptrošais novērtējums un vēl viens novērtējums Eiropas Savienības politikām par uh, preturistu politiku. E, draudi ir tādi, ka mūsu komiteja sagatavos vēl vienu citu dokumentu, ko neviens e, cits īsti nelastījis. Es gribētu saņemt kādas vadlīnijas e, no tādiem cilvēkiem, kā jūs, uz ko mums vajadzētu fokusēties. Jo vismaz no man viedokļa, nu, es te neskatos kaut kā, uz kaut kādu īpašu Eiropas Savienības lomu. Es vēlos, lai ir tiktu rasti efektīvāk veidi, kā apkarot terorismu varbūt ir šeit Eiropas Savienības loma, ja tam mēs varam piešķirt pievienoto vērtību. Un tad es gribētu zināt, kādām būtu jābūt mūsu prioritātēm. Mēs ceram apmeklēt Europolu un Eurojust un Frontex agrāk vai vēlāk. Nu, mēs jau varam vienkārši uh, tur pacīmoties pāris minūtes, saņemt veselu brīfingu un tā tālāk. Taču kādam bū, jūs, būtu jūs skatījumā jābūt mūsu fokusam, lai būtu pievienotā vērtība? Paldies. Paldies arī, kolēģi. Dodu uz divām minūtēm, minūtēm vārdu Franzulikas kundze, kungam lūdzu. Paldies priekšstādā. Vēlos sacīt, ka jā, mūsu rīcībā ir divi visaptroši materiāli, un, diemžēl, šajos materiālos ir atrodama plaša teorija, taču nepraktiski risinājumi, jo jūs zināt, kā jau tika teiks, šī Mm, šīs neparedzamās, šie neparedzamie teroristu uzbrukumi nebūtu notikuši Eiropā, ja starp aizsardzības eh, un eh, slependienas iestādēm būtu atbilstoša sadarbība. Dāmas un kungi, tieši tā arī tiks sacīts. Ja mēs sagatavosim vēl vienu dokumentu, kam nav nekāda jēga, nu tad tam nebūs jēga. Šai komitei ir jāfokusējas uz to, uh, kas nedarbojas, kā, kādas ir sistēmas vājās vietas, kādas tās ir nacionālā līmenī un Eiropas Savienības līmenī. Citādi tas ar vienu ir un paliek tikai kaut kāds dokuments. Nu, patiesībā šopēcpusdienas nesen atgriezos no Kirgistānas vēlēšanu novērošanas. Un viens no tematiem, kas tur izskanēja, bija ārvalstu Mm, kaujinieki. Jūs šeit dokumentu par to nerunājat. ASV šodien ir sakaut, un tad arvien vairāk bijušie kaujinieki atgriežas Eiropā. Mums Eiropas NV ir jābūt visaptrošam pārskatam, jānasē viss lietas, ne tikai jānodarbojas ar. Uh, slepenot dienas darbību. Eiropas Savienība ir lielākā donoru teritorija, no kuras nāk uh, līdzekļi 56%. Tad mums ir jāievieš pirmkārt pretradikalizācijas un deradikalizācijas programmas, jāizveido programmas, kā, lai saprastu, kā mm, tiesas priekšā nonāk uh, Eiropā atgriezušies ārvalstu kavinieki un kas notiek ar tiem līdzekļiem, ko mēs sniedzam. Un te nav runa tikai par Eiropu, bet arī par tādām valstīm kā Albānija, Bosnija, Hercegovina, Melnkalna, Serbija. Tur ir simtiem uh, ārvalsts kaujinieku, kas atgriežas no Sīrijas un Irakas. Kas notiek ar uh, Āzijas valstīm vai Ziemeļa Āfrikas valstīm, kas saņem Eiropas Savienības līdzekļus? Mums ir jāsas, jāpiesaist jeb kāda nacionālā individuāla programma, kur Eiropas Savienība uh, veltīja Eiropas eh, nodokļu maksātāju līdzekļus ar terorismu apkarošanas jautājumu citādi, eh, situācija būs vēl sliktāk pretterorisma departaments Eiropolā ir mm, pilnīgi nepieņēmis. Tas tikai ievāc informāciju. Mēs neapkarosim terorismu, nesakausim to šādā veidā. Mums tiešām jābūt labai sadarbības starp slepeniem dienestiem, reālai Eiropas uh, aģentūrai, kas apkaro terorismu, un jābūt īstenai sadarbībai starp dalībvalstīm. Tam jābūt politiskam lēmumam gal galā. Jo Es tagad raugos vairākiem cilvēkiem. Kā varēja būt, ka Eiropā pēdējo divu gadu laikā varēja notikt tik daudz teroristu uzbrukumu? Tāpēc, ka trūkst sadarbības un trūkst arī politiskās gribas vairot šo sadarbību. Tā, diemžēl tā ir, un tas, diemžēl, ir pret Eiropas Savienības pilsoņu interesēm. Paldies. Dargie kolēģi, saka priekšstādāji, lūkšu jūs ievērot jūsu uzstāšanās uh, laikam atvēlēto brīdā, lai visi varētu izteikties uzdot jautājumus. Tagad dodu vārdu Milan Sfēram, tad Arnau Tanžanam, un tad, ā, es piemirsu Katerīnu Kiniči, jā. Tātad Katerīna Kiniči, tad Milans Svērs, un tad Arnau Tanžan, un tad arī runātājs saraksts tiek slēgts. Katerīna, vārds jums uz divām minūtēm, lūdzu ievērojiet, jūs runājat vēlēto laiku, tā lai visi varētu izteikties un arī uzklausītu runātāju atbildes, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Mm. Nebūs nekāda problēma izteikties īsāk. Es jau zināju, ka būs mana karta. Vispirms vēlos pateikties komisijas pārstāvjiem par ļoti specifiskajām nostājām kopaini, ko viņi mums snieguši par dažādajām politikām, kas izstrādāts terorismu apkarošanai. Situācija ir ļoti sarežģīta. Esmu gandrīt par to, ka viņi pieminēja preturisma direktīvu un pieminēja arī to, ka ir jāsaskaņo drošība ar proporcionalitāti un pamatiesību ievērošanu. Jūs pieskarāties vairākiem tematiem. Es domāju, ka tagad mums ir jāstrādā novēršanas um, kontekstā ir instrumenti, ko mēs varējām izmantot, taču ar, to, ar tiem vairs nepietiek, vismaz ne pašreizējā situācijā, kādā terorismas izpaužas. Vispirms mums vajadzīga informācijas apmaiņa un efektīva likumu īstenošana. Tas attiec arī uz apmācībām un informācijas apmaiņu. Taču diviem jautājumiem vēlos visam īsti pieskarties. liecību ievākšana, eh, kodificēšana, es domāju, jeb šifrēšana šajā jomā ir daudz kas panākts, taču vis, ne visās valstīs vienādi. Es domāju, mums tas ir jālūdz no Eiropola un jāskatās, varbūt komisija šeit var kaut ko līdzēt, nu runājot par liecībām, par pierādījumiem, piekļuvi pierādījumiem. Šī piekļuva arī paredz domāšanas veida maiņu izmeklēšanas gaitā. Mums ir priekšlikums uz sarunu galda, es esmu par to gandarīt, ir arī veikts eh, preventīvs pētījums, ietekmes, eh, provizors pētījums, ietekmes novērtējums par to, kādas varētu būt iespējas veikt normatīvas izmaiņas šai jomā, jo e-pierādījumi tiešām ir saržģīta lieta un arī šeit ir jāmaina mentalitā. Paldies! Vārds kolēģiem Milenam Zveram uz divām minūtēm. Atkārtošu savu dedzīgo vēlmi, lūdzu, ievērojiet jūsu runājāt vēlēto laiku. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Nepri, hvala za zelo dobru predstavību. Šādātāji, godājumie kolēģi, es vēlētos vispirms jums pateikties par to, ka iepazīstinājāt mūs ar šo ļoti labo vērtējumu. Jūs norādījāt, ka Eiropas Savienības politika šajā jomā ir efektīva un laba, taču mans viedoklis ir, ka jūsu izvērtējums ir pārāk optimistisks. Šodien mēs redzam pilnīgi pretējo. Izskatās, ka Eiropas eh, Savienības dalībvalstīs nav nekādas saskaņotas rīcības, rēģējot uz eh, teroristu uzbrukumiem. Mēs eh, saprotam arī, kā ir rīkojušās Amerikas Savienotās valstis. Nevēlos tagad iecināties detaļās. Jūs pieminējāt arī terorisma finansēšanu. Tas, protams, ir ļoti svarīgs aspekts. Uh, Ja Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ieguldītu šajos jautājumos vairāk, iespējams, ka teroristu uzbrukumu būtu mazāk. Es gribētu zināt, kāds ir iespējams, ka Irānas režīms izmanto savas bankas un arī kādu Slovenijas banku, un proti tas ir darīts, lai atmaskātu vienu miljardu eiro. Šīs, šī nauda tiek izmantota gan atomprogrammai, gan arī terorismam. 80 miljoni eiro ir nokļuvuši Vācijā. Policijas iestādēm vajadzēja nekavējoties uzsākt izmeklēšanu. Panamas komitejā arī ir runa par šo tematu. Es gribētu norādīt, ka vajadzētu organizēt uzklausīšanu par šiem jautājumiem, ko kopīgi organizētu Panamas un mūsu komitejas. Marsa Es paldies Arno Danžons un tad uh, runātais saraksts ir slēgts. Paldies! Es te dzirdu tādas lietas, uh, ka man jāreģē, es gan nebiju paredzējis sākotnēji izteikties. Domāju, jārunā par faktiem. Nevar te spekulēt uh, ar kaut kādiem plašiem paziņojumiem, kas dažkārt nav nekādā sakarā ar uh, īstenību. Un kad es dzirdu, ka Portugālē ieroči noliktavā tika nolakti, eh, nozakti milzīgi daudz eh, ieroči, un tas lielā, tā ir lielākā zādzība, ieroču zādzība pasaulē. Es zinu, ka Francijā bija lielāka zādzība, nu tāds ir fakts. Un kad es dzirdu, ka eh, ārvalstu karautāji atgriežas uh, Eiropā masveidīgi. Tas, tas nav pareizi. Būtu loģiski tā domāt, bet tā nav. Pat labāk tā nav tāda apsvēruma dēļ, kas varbūt nav gluži skaidrs izklā, izklāstīt, tāpēc, ka viņi tiek nogalināti uz vietas Sīrijā un Irākā masveidā. Šodien ārvalsts kaujinieki nav vairāk, kas atgriežas Eiropā kā pirms vairākiem mēnešiem. Treškārt runāja par sadarbību. Beigsim runāt par to, ka visi pēdējo gadu laikā veiktajās, veiktie atentāti Eiropā ir notikuši tāpēc, ka nav sadarbības. Daudz, kas no šiem atentātiem iespējamiem tika izjaukts, tāpēc, ka ir sadarbība Turklāt eh, nevar secināt, eh, kāpēc viennozīmīgi nevarēja visus atentātus novērst. Un eh, atļaušu sacīt, ka Francijā, Vācijā, Spānijā un Anglijā veiktie atentāti daudz jau tika novērsti. Es domāju, mums jābūt te piesardzīgi, mēs strādāsim, mēs strādāsim pie uh, Eh, faktiem, mēs strādājam pie sarežģītiem tematiem, par kuriem notiek izmeklēšana, mums vispār nav pieejama viss informācija, taču uh, nesecin, neizdarīsim secinājumus, jo esam pabeiguši mūsu darbu. Paldies! Paldies! Elga Stīvens, lūdzu, divas minūtes. Dankjewel, voorzitter, collega. Paldies, priekšstādātāji. Kolēģi, vēlos pateikties Onīdī kungam par viņa prezentāciju par abiem ziņojumiem. Es tos izskatīju, un man ir vairāk jautājumu. Tikai dažas lietas, kas man no pirmā acu uzmetiena bija neskaidrs. Eh, es pievēršos vispirms komisijas pētījumam. Atvērtās informācijas eh, avotu analīzi. Tā ir atsaukšanās uz riska izvērtējumu ar kur nodarbojas Eiropas uh, slependienas centrs. Un tad mēs runājam par eh, meklēšanu internetā, par Google. Ko jūs domājat par tādu veidu programmatūru, kas tiek izmantota internetā? Vai tai būtu jānonāk uh, nacionāliem slepeniem dienestiem? Un es esmu dzirdējis, ka ir vēl trešā programmatūra, kas nonāk uz tirgu, lai palīdzētu starptautiskajai izmeklēšanas vienībai, un tas mums palīdzēs arī tikt galā ar, tā saucamo, tumšo internetu tīklu. Es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jānopērk šī programmatūra, lai mazāk dalībvalsts, kas nevar atļauties šo programmatūru, tā šādi tikt atbalstīt, atbalstīts. Vai ir pieprasījuši pie šīs programmatūras, vai daudz dalībvalstis jau pašas ir izstrādājuši šādu kapacitāti? Un tad vēl arī runa par centrālo, tādu kā centru, kas sniegtu e, atbalstu šifrēšanas jomā visā Eiropas saimnē. Paldies! Paldies! Dodu jums vārdu, lai atbildētu jautājumu. Nu, man jāsaka, kolēģim zālē saka priekšstādā, jūs nebijāt iekļaut runātāju sarakstā, bet nu labi, dodu jums vārdu uz vienu minūti, lai mēs ievērotu e, darba grafiku. Jesen kungs Labi, uz vienu minūti, un tūlīt pat došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms eh, paldies Onīdī kungam un Astula kundzei. Izteikšos īsi, saka Elisen kungs. Onīdī kungs, jūs runājat par ideoloģijas lomu, un Astula kundze runāja par radikalizēšanas novēršanu. Uh, Nu, mums šai ziņā jābūt proaktīviem. Vēlētos zināt, vai jūs um, skatāties uz uh, finansēšanas plūsmu un uh, uz zināmām mošajām un uz mošai lomu, vai mēs radikali, vai mums ir zinām tie radikalizētie imāmi. Un mēs rūpējamies par to, lai cilvēki nekļūtu radikalizēti. Tātad ideoloģijas loma šai ziņā, vai jūs par to lūdzu varētu izteikties, un tad arī par šīm mošajām finansēšanas plūsmām, un te es runāju par eh, naida kurinātājiem. Paldies! Paldies, Unīdi kungs un Astola kundze. Vārds jums! Paldies, priekšlētas kundze! Runājot par pretterorismu direktīvas īstenošanu manā rīcībā nav precīzas tabulas par to, kāda ir situācija katrā dalībvalstī, taču mums, mēs noturam regulāru sanāksmes ar visām ES dalībvalstīm, un nav nekādu pazīmi, pēc kā varat spriest, ka tās saskars ar īpašām grūtībām. Taču es jums rakstveidā varu sniegt situācijas pārskat. Es nedomāju, ka kāda dalībvalsts būtu motivicējuši direktīvas transponēšanu jau tagad, taču es mēģināšu jums sniegt precīzāku informāciju rakstveidā. Pievēršoties ideoloģijas lomai, līdz šim tas tika izskatīts un apspriests nacionāla līmenī. Mēs um, uh, augst, pirmajā augstā līmeņa ekspertu grupā par pretradikalizācijas tematu uh, secinājumu, ka vairums dalībvalstu uzskatīja, ka būtu labi kolektīvi noturēt pārdomas par ideoloģijas lomu radikalizācijas procesā. Tas ir temats, kam mēs pievērsīsimies, lai ar ekspertu, akadēmiķu un praktiķu palīdzību saprast, cik lielā mērā mēs varētu izstrādāt tādus vērtīgus aspektus, lai labāk identificētu un arī apkarotu dažas organizācijas, ja tā saņem finansējumu vai nē, kas izplata ideoloģiju kā radikalizācijas veidu. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Pievēršoties dažādo aģentūru lomai un nepieciešamais sadarboties. Arī šai gadījumā es jūs lūkšu ņemt vērā uh, vienu lietu. Proti, ir svarīgi atzīt, ka uh, zināmā li mērā lietas darbojas un īpaši lielu ieguldījumu no jūsu komitejas. Mēs gaidām taisziņā, jūs varētu piedāvāt veids, kā uzlabot situāciju. Taču mums ir jāsaprot, uh, uz kā mēs stāvam. Tā pamats ir tāds, ka visi dienesti ir pārpludināti pašreizējā situācijā, uh, ka ir daudz draudu, to intensitāte ir liela uh, Viss iesaistās puses jau daudz ko dara, lai sadarbotos. Tā sadarbojas Eiropas līmenī, tā sadarbojas iekšēji, arī mm, pašas uh, iestādes ietvaros ar dažādiem uh, darbības jomām. Atbildot Norden kungu, Van Norden kungu, jums, jūs tiešām daudz ko mainīt, ja jūs apmeklētu kādu no svarīgām iestādēm, taču vēl jo vairāk vēl jau lielāk būtu jūsu nozīme, ja šo praktiķu balsis, kad jūs esat viņus uzklausījuši, kad eh, runa ir par tiem, kas uzklausa teroristus, lai jūs saprastu vairāk šo aģentūru lomu. Un tad jūs mums ne tikai pastāstīt par tiem pasākumiem, ko mēs varētu veicināt, bet arī jūs uh, spēlēt ļoti svarīgu lomu Eiropas parlamenta iekšēnā, sniedzot atbalstu dažādām Eiropas kom parlamenta komitējām, labāk saprast, kādi ir dažādie aspekti, kas saistīti ar iekšē tirgu, tirzniecības politiku, um, nodokļu politiku, finanšu tirgiem, kā šie dažādie aspekti var tikt izmantot, lai labāk saprastu, dažs trūkums mūsu sistēmā. Es domāju, tas jau būtu ļoti liels ieguldījums. Runājot par aspektiem, kurus jūs visu šodien pieminējāt, radikalizācijas eh, fenomens, tas fakts, ka ir jāveic analīze, kā tālāk var uzlabot eh, informācijas apriķi, tās eh, raksturīgi ir tās joms, kur jūs varētu sniegt ļoti būtiski ieguldījumu mūsu darbā. Runājot par ār, ārvalstu teroristiem, kaujiniekiem, te es um, vēlos norīt, ka daudz kas jau ir darīts ES līmenī. Plaša informācija jau ir izplatīta par tiem individiem, kas ir pazīstami kā uh, kaujinieki ārvalstīs. Ir jau zinām uzlabojums sniegšu. Piemēram, ir iespēja, ka tad, kad jūs apmeklēsiet Eiropolu, uh, Eiropols var pilnvērtīgi spēlēt savu lomu. Tas ir tāds kā tilts, kas sniedz informāciju par uh, ārvalstu kaujiniekiem, par šo informāciju, kas nāk no trešām valstīm un dalību valstīm, kur šie teroristi beigās nonāk. Tad mūsu pienākums arī ir sniegt informāciju datu bāzē. Šāda veida piemēri būtu eh, praktisks uzlabojums to datu ievākšanā par visiem individiem, kas ir pazīstami kā ārvalstu kaujinieki dažādās darbības jomās. Un tā neapšaubām būtu labākā iespēja izmantot mums sniegto informāciju, sniedzot to arī partneru valstīm visā pasaulē. Runājot par šifrēšanu, tas tā ir ļoti svarīga joma kopā ar Tīnu. Mēs eh, strādājam arī pie tā, arī eh, liecību ievākšanas kontekstā. Runājot par tehniskām zināšanām, kā var iegūt piekļuvi šifrētiem materiāliem, mēs nu pat pieņēmām lēmumu un tā arī būs sādaļa pretterorismu pakotnē trešdien vēl vairāk atbalstīt Eiropolu kā izcelības centru jo tas sniedz eh, atbalstu nacionālām iestādēm atšifrēt materiālu, īpaši to materiālu, ko izmanto krimināli elementi vai aizdomās turams personas. Un līdz tek uz tam mēs vairāk gribam finansiāli veicināt pētniecību un tehnoloģiskās zināšanas mūsu nacionālajām iestādēm, lai nodrošinātu to, ka nacionālas iestādes uh, ir eh, vislabāk apguvušas eh, šo tehniku fineses. Šādu veidu atbalstu mēs vēlētos sniegt runājot par internetu saturu un eh, atvērto avotu analīzi. Šis ir ļoti svarīgs temats, ko apspriedā ar interneta uzņēmumiem. Mums jābadabon vairāk ārā no interneta pasaules. Ar to vēlos sacīt, ka viņiem mums ir jāpalīdz identificēt materiālu un tos tīklus, ko izmanto teroristi, lai rekrutētu un radikalizētu individus. Un daļa no šī vēlamā ieguldījuma izpaustos tā, ka šie uzņēmumi paši izstrādātu mākslīgās inteliģences instrumentus, lai automātiski identificētu tāda veida materiālu vai uh, cilvēkus, uh, kas darbojas šādu veidu materiālu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ierobežojumi, ko mēs varam uh, mm, uzticēt šiem uzņēmumiem. Mēs mobilizējam jau daudz Eiropolā vai dalībvalstī, taču mēs nekad nevarēsim izsekot vairāk kā 50% no tā, kas internetā izplatās. Tāpēc mums ir vajadzīga stingra apņemšanās no pašu uzņēmuma puses. Uzņēmumiem ir jāizrāda to pašu novatorisma līmeni, ko tie apliecina savā komerciālajā darbībā. Un tas arī varētu būt centrs mūsu rīcības plānā sadarbojoties ar viņiem. Paldies! Thank you. Um, as to the... Paldies! Man vajadzējas, ko vajadzētu koncentrēties. Nu, baidos, ka šī ir viena no tām jomām, kur uh, mums jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti. Nu, nejāņem vērā ir dažādi etiķi, kādos to, tos var izmantot. Šeit būtu svarīgi raudzīties vairāk uz preventīvo pusi. Es jau pieminēju, kā piemēram alternatīvas ieslodzījuma vietām. Nu, tas, piemēram, ir būtisks aspekts. Un tāpat runājot par kaujiniekiem, kas atgriežas, pre, preventīvo pasākumu jomā būtu jādomā par tādām kā, kā viņu rehabilitācijas programmām. Un lai dalībvalsts attiecīgi varētu šāds pasākums paredzēt. Un dalībvalstiem nepieciešami instrumenti, ar kuriem strādāt, piemēram, e-pierādījumi vairāk kā tika pieminēt, es eh, vēlos no savas puses arī to vēl pieminēt. Un eh, tāpat arī gatavojam ietekmes izvērtējumu. Kad nāksim klārā priekšlikumu nākamā gada sākumā. Par ideoloģiju runājot, protams, runas eh, brīvība, vārda brīvība ir ārkārtīgi svarīgs princips, to mēs noteikti vēlamies saglabāt. Naida runa Eiropā jau ir definēta kā noziegums, kā noziedzīgs eh, nodarījums, un nu, to vajag izmantot eh, atšķirībā no Amerikas, kur tas pagaidām nav noticis. De... Liels paldies! Atbildēt uz jautājumiem. <clears throat> Ja kādi kolēģi nav saņēmuši pilnvērtīgu atbildi uz ļoti daudziem jautājumiem, tad aicinu jūs uzdot savus jautājumus rakstiski, un tad arī atbildi var būt pilnīgā. Liels paldies par šo viedokļu apmaiņu, šo dialogu, kas ir viens no stūrakmeniem mūsu komitejā, proti jau gūt zināmu ieskatu, nevarētu teikt, ka pilnīgi plaša informācija šajā ļoti sarežģītajā ainā, Katrā ziņā mm, mm, mums tagad ir ieskats par kopienas eh, pieeju. Vēlos sacīt, ka ar koordinatoru mēs turpināsim virzīt šīs komitejas darbu, kas varētu doties visos iespējamos virzienos, jo te ir daudz sarežģītu aspektu iesaistīt komitejā mēs izstrādājam ziņojums, taču, kā kolēģis saka, mums ir jāizvairās no tā, ka mēs izstrādājam ļoti skaistu dokumentu, kuru maz cilvēki izlasīs un kas tad nebūs praktiski izmantojams. Tātad e, mērķis mums ir neuzvesties tā, it kā mēs te kaut ko jaunu atklātu, kas šodien norisinās informācijas apmaiņa. Skaidrs, ka visa informācija netiek izplatīta par visiem uh, atentātiem, ka, kas arī Eiropas Savienība tiek izjaukti atāti. Mūsu komitejas mērķis ir iegūt precīzu informāciju, apjaus kāda ir situācija. Mums jau būs iespēja par šo aspektu runāt, taču ir jāizveido tāda kā tāds uzticēšanās attiecības, kas var papildināt jau Eiropas institūcijās veikto darbu. Un tādā veidā tad mēs varēsim gūt konkrētākas atbildes Eiropas pilsoņu aizsardzības jomā, jo pilsoņi gaida šīs atbildes. Katrā ziņā tas būs viens no mūsu izaicinājumiem. Mums jā, atjauno šī uzticēšanās un jānāk klājā ar īstenojumiem, praktiskiem risinājumiem, priekšlikumiem. Tātad vēlreiz daudzās paldies par to, ka jūs bijāt mūsu viesi, mums vēl būs iespēja turpināt šo dialogu. Paldies, ka jums izdevās sniegt kopsvilkumu par visu šo sarežģīto situāciju un vēlreiz aicinu kolēģis jums rakstīt un saņemt atbildes tieši no jums. Tagad mēs pāriesim pie mūsu darba kārtības nākošā punkta. Mēs iepazīsimies ar pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departamentu pasūtīto pētījumu Eiropas Savienības politikas nostātnes attiecībā uz terorismu apkarošanu. Tur ir trīs daļas atbildi, atbilstība, saskaņotība un efektivitāte un aicināšu Bibi Vanžan Kelikundzi no starptautiskā pretterorismu apkarošanas centra un viņu Vim Zinvansika kungu, kurš mums ir pazīstams, jo mēs jau piedalījāmies diskusijas ar jums. Mums izklāstīt šo pētījumu 15 minūšu laikā, lai tad pēc tam pēc atlikusī laika daļa būtu mūsu rīts, rīcībā, lai varam jums uzdot jautājumus un lai jums būtu laiks uz tiem atbildēt. Nu, katrā ziņā tas ir tas mērķis - 15 minūtes, vai ar to pietiks? Lūdzu. Paldies, priekšstādājs kundze, ka varu vēlreiz runāt par šo ziņojumu. Es turpināšu angliski. Um, it's, it's quite a task to do it in... Nu, 15 minūtēs būs uh, sarežģīti iekļauties. Jau iepriekš atvainojos, ka mums ir tik tāds viens ziņojums, bet tas vienkārši tādēļ, ka ir apsaņemts bijusi ļoti produktīva. Tādēļ eh, nu, šeit runāšu par koordināciju un efektivitāti akurāti. Ziņojums tika eh, sagatavots jau pavasarī. Ziņojums tika laists klājā šī gada janvārī vai februārī. Tā kā nu, šāda tāda informācija varētu jau aktualizēt. Tomēr dažas no gūtajām mācībām joprojām ir ārkārtīgi aktuāls. Un eh, ar lielu gandarījumu redzu, ka dažas no mūsu rekomendācijām, ja viņiem tas vērā šajā nesen pieņemtajā komisijas paziņojumā. Tā kā Arī mums, tātad eh, pētniekiem, ir svarīgi redzēt, ka mūsu sacītais tiek ņemts vērā. Ja es varētu palūkt nākamo slaidu tagad. Nu, tātad, eh, runājot par ziņām mērķiem, pats cik joma ārkārtīgi sarežģīta un te ir iekļauti daudz dažādu partneri, tad labi iezīmēt šo mūsu mm, pētījuma subjektu. Mēs ņemam vērā dažādas pozitīvas eh, um, lietas un, un um, jauninājums, kas ir, redzējāmies, kā tie ir saskaņot savā starpā, vai šīs politikas ir eh, tiešām mm, koherentas. Nu, daudz, kas tiešām ir noticis, man nav jums jāatgādina, šeit, protams, nav tās pilnīgs pārskats par notikušo, mēs vislabāk zinām, kas ir noticis, bet vēlos vien izcelt to, ka Tas viss liecina par to, ka šie jautājumi pastāvīgi attīstās un, un uh, varam gūst jaunas mācības un varam tad vecā, bet tiešām runam par tādiem teroristiem vientuļniekiem, vai varbūt uh, mūsu ikdienas dzīve ir radikalizējusies. Un nav runa vairs, uh, vairs pat tikai sprākstielām vai šādiem ieročiem, bieži vien tiek izmantot vienkārši virtuves naži un, un citas lietas. Un ko šai sakarā var darīt? Komisijas mandātā tiek izcelts, ka tā savu sauktie aizsargātie vieglie mēķi bieži vien kļūst par eh, terorismu tīkliem upuriem. Un ir svarīgi apzināties, ka mēs runājam par šiem teroristiem vientuļniekiem, kā ir notikuši šī attīstība. Domājam par to, labāk sapratīsim, kāda ir šo noziedznieku diversifikācija, kā arī uh, viņu izslēgto mērķu daudzveidīgums. Un nu, šeit, šajā slaidā var redzēt, ka teroristu vientuļnieku uzbrukums skaits ir krietni pieaudzis. Un nu, vienlaikus, protams, tiek plānoti arī, arī sarežģītāk terorāti, kur ir vairāk līdzdalībnieku. Šeit redzam, kāda ir ēna ar teroraktos cietušo mērķu izvēli, daudzveidīgumu. Sākotnēji teroraktos biežāk cieta kāds amatpersonas, infrastruktūra, militāra objekti, un tagad redzam, ka principā visas mērķu grupas um, ir pieaugušas, bet uh, tas nozīmē, ka mūsu spēc dienas, izmeklēšanas dienas, tu darbs kļūst aizvien sarežģītāks, jo viņiem uh, jāspēj prognozēt uh, daudz, daudz vairāk, lai es nepiedēju to koncentrējos uz potenciāliem, dažiem mērķiem, bet mērķu klāsts ir daudz uh, plašāks, un lūk, šī diversifikācija ir krietni pieaugusi. Šeit neiekļāvu kārtī, kas atspūgļo nestabilitāti dažādos reģionos. Tika pieminēts jautājums par eh, ārvalstu kaujiniekiem un tiem, kas atgriežas dzimtenē. Šai sakarā jāskatās, vai šie ārvalstu kaujinieki tiešām atgriežas eh, Eiropā, un ja tā, tad uz kurām valstīm visdrīzāk viņi atgriežas, vai šeit nav kā, nu, kādas atšķirības, ja tiešām vienmēr atgriežas savā dzimtenē. Un es to pieminu tādēļ, ka kolēģis te pirms tam pieminēja, ka mums nepieciešami papildus fakti. Mums ir nepieciešama analītiska informācija, kas eh, ietekmēs mūsu spējas prognozēt, reaģēt, un šeit tiešām ir nepieciešama tāda vēsturiska data un šo datu analīze, lai spētu prognozēt, kas mūs sagaida. Lūk, tas būtu jāņem vērā vairāk. Vēlāk es tādu atgriezu, vēl pāris vārdus sacīšu, bet tagad došu vārdu kolēģim. Paldies, un nākamajā slaidā mēs eh, redzam dažādas politikas pasākums, uh, rīcības plānus, stratēģijas un, un citas instrumentus, un šeit redzam, kā krietni, gadu gad, gadā krietni pieaudzis, jo sevišķi pēc eh, kāda lielāka terora akta šo pasākumu klāsts krietni pieaug. Un nereti tā nav kāda konkrēta stratēģija, kas izraisa jaunu pasākumu pieņemšanu, bet tieši kāds terora akts vai cits incidents. Uh, kas sekmē šādus jaunus pasākums. Tālāk mēs redzam, ka laika gaitā daudz kas ir paveikts eh, daudzās dažādās jomās, kā to dzirdējām arī pirms brīža no komisijas pārstāvjiem. Tā skaitā arī eh, kādā jomā, kas eh, pagaidām nav jūsu manādā, proti šaujamieroči un sprākstvielas, to apkarošana, tā ļoti būtiska joma, lai gan tā, tas nav jūsu uzdevums. Tāpat tas neatbilst arī mūsu pētījuma tātad subjektu jomā, bet varbūt jūs komitētiem varētu pievērst vairāk uzmanības. Eh. Un, nu, proti, ja daļa valsts vēl to nedara un tam nepievērš uzmanību, tad būtu jāsāk uztraukties par to, cik strauji pieauga teroristu eh, spējas kiberjomā, virtuālajā jomā. Un eh, šeit nedomāju to, ka viņiem ir aizvien nu, plašāks propagandas iespējas, bet arī uh, runājot par finanšu tehnoloģijām. Ja jūs satrauc eh, terorismu finansējums, tad būtu pēdējais laiks sāk iedziļināties eh, kriptovalūtā un eh, jaunu maksājumu struktūrās, kas tiek piedāvāts internetā un ko mums pa, pat, pat labam, mums nav tāda īsta pasākuma, ar ko pret to cīnīties. Un kibernoziedznieki arī vēršas pret, pret mazveizsargātiem mērķiem, upuriem, bet nevet arī pret kritisko infrastruktūru. Nu, tā ir viena ārkārtīgi svarīga joma, ko būtu vērts uh, papētīt, uh, um, visaptrošinājot par uh, um, tādu pretteroristam veltītiem instrumentiem. Runājot par datu apriti un, un sadarbību un par ro robežu drošību. Nu, pirmkārt, jāsaka, ka šajā jomā ir uh, notikuši ievērojami uzlabojumi, ko arī uztaustījām savā pētījumā, runājot par, par datu apriti, informācijas apmaiņu. Bet viens tāds brīdinājums no praktiķiem ir tāds, ka pirms jūs varat dalīties ar datiem, tie ir jāsavāc, tie ir jāiegūst. Un, lai iegūtu datus, jo sevišķi augsts kvalitātes datus, jums ir nepieciešami jaudīgi eksperti dalībvalstu līmenī, un, un ne visām dalībvalstīm ir eh, tā, augsts raudzes ekspertu uh, pakalpojumi pieejami, lai tie, tie varētu sarūpēt uh, augsts kvalitātes datus. Un līdz ar to pat, ja jūs rīcībā ir vislabākās tehniskās platformas, tad, nu, jādomā arī par, par šo aspektu, par, par datu kvalitāti. Un tāda platforma kā ECTC, tā pretterorisma centra platforma. Un, ja, tam, ja tā ir pieslēdz, eh, teiksim, izlūkdienas platformas, nu, tad jāpārliecinās, ka um, datu aprite notiek atbilstoši šo aģentūru platformu mandātam. Starp abiem līmeņiem, protams, pas, pastāv saikne, un mēs redzam, ka dalību valstu struktūras arī ir pilnīgi atšķirīgas. Reizēm šīs aģentūras, eh, tiesību aizsardzības aģentūras vairāk citā cīnās par terorismu, reizēm tāds ir īpašs spēcdienest, reizēm abi. Nu, varētu pieslēgt arī muitu un uh, ieņēmumu dienestus, bet, nu, lielākoties tie, šie dienesti, protams, koncentrējas uz nodokļu iekasēšanu, kas arī ir vajadzīga lieta, protams, bet, nu, jānodrošina, ka mēs ņemam vērā arī dalību valstu mm, horizontālās struktūras, teiksim, lai nodrošinātu labāku datu apriti. Par robežu pārvaldību runājot. Ja? Un daudz no pasākumiem tiek Nu, aprakstīti kā pretterorismu pasākumi, kas varētu būt kā, teiksim, papildus instruments cīņā pret terorismu, bet, eh, nu, mēs tā gluži nedomājam, bet, bet kādā ziņā komisija savā ietekmes izvērtējumā to tā definē. Cīnoties pret nosveicību, piemēram, iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, Nu, tieši cīņā pret noslēdzību, kam bieži vien tiek uzskatīts, ka tā nav varbūt lielas pievienotās vērtības. Un jāatzīmē, ka daži no šiem pasākumiem uh, vai nu nav vispār izstrādā tam, lai cīņas pret terorismu vēl ļoti maz piemērotam, bet reizēm par tādiem tiek definēti, vai to, tos par tādiem uzskata. Bet, nu, sākot uh, uh, šo pasākumu un instrumentu izvērtēšanu, tas būtu jāņem vērā. Un tad, kā komisija arī norādīja, efektīva un saulēcīga informācijas apmaiņa ir priekšnosacījums tam, lai uzlabotu sastapējo cīņu pret terorismu, bet uh, dažādos līmeņos informācijas apmaiņa var būt ļoti sadrumstalota, um, fragmentēta, un nu, līdz ar to var rasties arī deficīti drošības sistēmās. Tālāk mēs redzam pārskatu par dažādām komitejām, partneriem, organizācijām, kas ir iesaistīti šajā cīņā. Un šī tāda kā karte, Nu, šeit arī jūsu komiteja oranžā krāsā šeit ir izcelt, pēc cik jūs esat jaunākais šīs eh, saimes eh, lodzaklis. Un es kā iztēloties, kā jums varbūt varētu, varētu būt tiešām sarežģīti gūt tādu visaptvarošu pārskatu par to, kas tad īsti notiek, ko kurš dara. Nu, ir nepieciešama laba koordinācija. Eiropas saimnes līmenī ir šis pretterorismu koordinators. Komisijā arī sēž Julians Kings, eh, komisārs, kura mandāts ir diezgan plašs, un tā es tā skaitā arī pretorismu jautājumu. Nu, jautājums ir, kā tad abi šie mm, spēlētāji saspēlējas, sadarbojas, kā viņi spēja saglabāt tādu kopskatu un, un eh, iet pareizajā virzienā. Ja Un svarīgākais jautājums, ko mēģinām rast atbildi, bija tāds, kā uzlabot uh, Eiropas Savienības pretterorismu stratēģijas uh, adekvātumu, saskaņotību un efektivitāti. Nu, šeit ir tikai daži ieteikumi, ziņām, protams, figurē vairāk, bet nu, bija patīkami dzirdēt, ka daži no jūsu deputātiem atsaucās uz vairākām mūsu rekomendācijām. Protams, ir pieejami daudz dažādi instrumenti. Un nav nepieciešams ne jau nu izgudrot divrutēnu, protams, bet ir nepieciešams eh, uzlabot jau pastāvošajos rīcībā esošo instrumentu izvēlu un darbību. Pretējā gadījumā šo instrumentu gūzma jau kļūs lielāka, bet, eh, nu, bet neefektīvāka. Nu, jābalstās uz zināšanām, uz datiem. Jāspēj prognozēt, eh, ko mēs, kas mums būtu gaidāms, nevis tikai jārēģē uz jau notikušo. Kolēģis jau rādīja šajā grafikā, ka vairums no politikas pasākumiem un instrumentiem nāca klajā tad, kad notika kāda traģēdija. Tāds, tie tika izstrādāts kāds rīcības plāns no tā, un stratēģija, un es runāju par uh, tā visa uzraudzīšanu un izvērtēšanu. Tā kā mums ir nepieciešams uz nākotnē vērst pētījumu, analītisku pētījumu, un es jau sāku mums jau dažas grafikas, kas notiek ar šiem ter teroristiem ieturniekiem, uh, kā notiek upuru diversifikācija un tā tālāk. Tā Tas viss mums ļauj prognozēt, veikt analītisku darbību un saulēcīgi tiešām sagaidīt nākamās tendences. Un ir tāda izmaiņu pārmaiņu teorija, kas liecina par to, ka pārmaiņas noved pie politiskiem pasākumiem. Nu, pat labāk, nu, mēs redzam, ka šis politikas ir vienā virzienā, patiesībā būtu tā ir otrā virzienā, patiesībā viss tā, ka te pēļojas riska izvērtējumu tad jūs veicat eh, pētījumus. Tas liek izvērtēt kādas politiskās nepieciešamības, kur ir deficīti, kas, kas būtu jānovērš. Tad jā, jāizteno politika, un tad nepieciešama šīs politikas izvērtēšana, monitorings, lai pārstāvs par to, vai tā strādā. Un tam savukārt ir nepieciešams tās, lai politikas mērķi būtu skaidri noformulēti. Un nebalstīsim politiku uz kādiem pieņēmumiem, ka, kas, eh, kur, kam pietrūkst eh, pierādījumu. Un nu, šeit redzamā aina visai šokējoša. Un šeit es nepiekrītu kolēģiem, kas uh, izteicās piepriekšējā ziņojumā. Nu, teikšu, kā ir. Ja mēs runājam par efektivitāti, nu, tad uh, monitorings un uzraudzība, tam, tam jābūt uh, milzīgi, pietiekami būtiskam politikas elementam. Un šeit jūs redzējat, ka, ka šī izvērtēšana pēc tam neliela pierauga daļa. Un kā tad jūs varat apgalvot, ka jūs politika ir efektīva, ja jums nav izvērtējumi? Nu, es domāju, tas ir viens no svarīgākiem šī ziņojuma secinājumiem. Ja jūs neveicat eh, um, nepieciešams izvērtējumu un pēc tam ietekmi, tad, tad eh, īstenošanas izvērtējumu, tad kā jūs varat apgalvot, ka jūs politikas mērķi ir sasniegti un ka jūs politika strādā tiešām? Nu, lūk, vispēc vēl, nu, daži tādi pēdējie komentāri pēdējā manā izpēcošajā minūtē. Viens no jautājumiem, ko es jau pieminēju, tāds, ka politikas jābūt eh, politiskam atbalstam uz pierādījumiem balstītu, balstītu tāda posta pasākuma īstenošanai, tā bieži iztrūkst. Ja nepieciešam pētījumu, kas mums eh, tātad ļauj izdarīt secinājumus. Nu, šīs ir varbūt tādas, eh, ir tādas idejas, ar ko vēlas pabeigt džihadistu grupas jau sevišķi, bet ne tikai, arī, arī labie ekstrēmisti ļoti precīzi definē savu strateģisko vēstījumu. Un tieši te bieži vien ir problēmas, jo mēs vēlamies eh, vērsties par šo strateģisko komunikāciju, eh, strateģiskajiem vēstījumiem, bet mēs eh, nespējam turēt līdzi džihadistu grupām un nespējam īsti ar to cīnīties. Mans padoms šai ziņā būtu tiešām būt, nu, teiksim, pieticīgiem, jo daudz kas var noiet greizi. Un, ja jūs savos pasākumos neesat mētiecīgi šajā strateģiskajā vēstījumā un Jūs nevarat cīnīties ar džihadistu vēstījumiem, labāk ir investēt prevencijā. Un, un skaidri varbūt sniegt tādu pretvēstījumu, kas tad mē, mēs esam, ko, kas mums ir svarīgi un tā. Tātad prevencijas, prevencijas pasākumi ir kā tiek svarīgi. Pretradikalizācija, radikalizācijas novēršana tika pieminēta arī. Bet nu, laika pa laikam iestājas brīdis, kad um, cilvēki būs paguruši no šiem preventīviem pasākumiem. Um, nepieciešama tāda visefektīvāk uh, tomēr alaži ir uh, preventēt. Bet ir nepieciešams investēt arī izvērtēšanas metodēs. Jāizvērtē, cik uh, efektīvs ir šīs prevencijas programmas. Bet iznākums, rezultātus nevar vērtēt tāpat kā represīvas pasākums. Jā, pārsvarā šī, šīm programmām jābūt uh, ilgtermiņa programmām nekā īstermiņa kā tāds risinājums, kas ir represīva pasākuma. Mums nu, pēcot pēdējā tēze nepieciešami papildus pētījumi par tādām jomām, kas pat labāk nav skaidrs, kādā saspēlēs, piemēram, um, norēdīja patvērumu meklētāju radikalizāciju, kā varētu padomāt arī par citiem. Uh, aspektiem, starptautiskie organizētie noziedzība tīkli, tātad aizvien eh, biežāk sadarbojas ar teroristu tīkliem, tie bieži vien saplūst vienā. Nu, ir nepieciešami pētījumi par šo, šiem jautājumiem, es atvainojos, ka nedaudz pārsniedz man atvēlēt to laiku. Paldies. Lielas paldies. Lielas paldies eh, jums abiem par eh, to, kā ievērojāt jums atvēlēto laiku. Lielas paldies, ka itin ātri mums uh, izstāstījāt, kādi ir paši svarīgākie un būtiskākie šī pētījuma elementi. Tagad došu vārdu Danžāna kungam. Un uh, došu jums iespēju arī uzreiz atbildēt, tātad uzreiz pēc katra jautājuma. Paskatīsimies, varbūt tas uh, būs ātrāk un arī um, dzīvīgāk šajās 15 minūtēs, kas mums ir atlikušas. Danžina kungs, Liels paldies! Liels paldies par šo pētījumu. Šeit ir ļoti daudz svarīgu un arī interesantu punktu, taču es vēlējos norādīt uz pāris lietām, kas mani uztrauc. Pirmām kārtām par metodiku. Ja mēs runājam par terorismu uh, Eiropā un netiekoties nedz ar britiem, nedz ar spāņiem, uh, nedz ar beļģiem, tad, manuprāt, tas ir tā uztraucoši. Jūs teicāt, ka jums ir kā trūkst ekspertu, ka ir bijuši vairāki elementi, bet uh, es domāju, ka uh, varēja šeit iesaistīt eh, speciālistus no šīm valstīm, nevis tikai no institūcijām. Uzskatu, ka šo dalību valstu eksperti noteikti būtu mm, uzlabojuši jūs, jūsu, jūsu pētījumu. Tāpat arī jūs runājāt par atsevišķiem nesaistītiem gadījumiem. Nu, īstenībā šādus vārdus eh, ļoti daudz minēja pirms 2012. gada, pirms sākās šī virkne ar atentātiem Eiropā. Un 2012. gadā jau tika norādīts, ka šī izteikuma ir absolūti nepatiesi, un visi eksperti, vai ne nu tur būtu no tiesu sistēmas vai a, no policijas, teica, ka a, šīs frāzes nevar lietot. Tātad te ir runa par um, pārkāpumu, ko veica viena persona, bet vienmēr arī kāds cits ir tie, kas ir radikalizēti, kas piegādā šos ieročus un visos šajos 15 gadījumos, eh, ko, ar kuriem esmu iepazinies, mm, nekur nav bijis tā, ka ir uh, apsūdzēta tikai viena persona. Tātad mēs runājam par um, aktiem, kurus veids uh, iedvesmojoties no citiem teroristiskiem uzbrukumiem. Uh, Jūs jau minējāt, ka šeit varbūt tiek izmantoti kādi virtuves nāži, tiek nozagta mašīna un tā tālāk, bet nevar runāt, ka uh, tas ir atsevišķs un nesaistīts gadījums. Jā, varbūt ir mazliet cits uh, modus operandi, kas tiek izmantots, Mm, iespējams, ka e, šis e, modus operandi cilvēkiem, kas izmanto šos virtuves nažus, ir atšķirīgs no citiem teroristiskiem uzbrukumiem, bet mums vajadzētu skatīties pilnīgi visos virzienos. Mums ir jāsaprot, ka e, šādi teroristiski uzbrukumi uh, ir dažādi, bet tos pieprasa un pasūta uh, paši šie džihādistu grupējumi. Nu, piemēram, atcerēsimies, kas uh, notika 2014. gadā. Nu, 2015. gads uh, ir atšķirīgs, bet 2014. gadā bija šī ziņa. Nogaliniet, nogaliniet, vienkārši nogaliniet ar jebko, kas ir jums pie rokas, vai tā būtu uh, mašīna vai kāds virtuves nāzis. Jūs arī pieminējāt, ka uh, Eh, sagatavošanās eh, darbību kriminalizācija, un tātad šeit es runāju par šo jauno Eiropas Savienības direktīvu, tiek eh, uzskatīta par neefektīvu, un to saka daudz eksperti, ar ko jūs konsultējāties. Mm, Francijas pieredze pierāda pilnīgi pretējo. Kopš Francijas krimināla kodeksā mēs esam iekļāvuši šo pārkāpēju saikni ar teroriskām grupām, mums ir izdevies eh, daudz labāk atklāt eh, teroristisko skrupējumus. Es nezinu, ar kādiem um, ekspertiem jūs konsultējāties, taču uh, tās valsts ekspertu pieredze, kas visvairāk ir saskārusies ar teroristiskiem uzbrukumiem, rāda pilnīgi pretējo. Tātad šeit nav runa par drošības līdzekli. Protams, ka policisti to uztver eh, ļoti labi. Tāpat arī maģistrāti uzskata, ka vajadzētu izmantot eh, šādus rīkus. Tas eh, mani mazliet pārsteidza jūsu pētījumā. Tagad vēl pēdējais punkts. Jūs eh, norādāt, ka vajadzētu uzlabot datu apmaiņu, nevis ap savākt vairāk datu. Nu, bet kā tad jūs eh, dzīvosiet, vai jūs iztiksiet ar veciem datiem? Galu galā uh, policijai un prokuratūrai ir, protams, jāapkopo informācija, kā jau norādīja komisārs Kings. Uh, viņš izteicās pagājušajā nedēļā, un viņš ļoti pareizi norādīja, ka uh, Nav runa tikai par absolūtiem datiem, te ir runa par datu iegūšanu, par informāciju, kas var būt ļoti sensitīva. Eh, protams, ka ir arī tāda informācija, ar kuru var apmainīties, un tad ir šie personas dati, kas sastāda milzīgu datu kopumu un eh, uz kuriem attiecas ļoti daudz dažādu nosacījumu. Bet eh, jebkurā gadījumā mm, datu apmaiņa noteikti daudz labāk uh, Es arī ļoti priecājos, ka jūs norādījāt, ka pirms apmaiņas ir noteikti jāapkopo dati. Protams, ka drīzāk te ir runa par datu vākšanas problēmu, nevis par datu apmaiņas problēmu, to norādīja iepriekšējā atentāti. Liels paldies! Tagad došu jums vārdu, bet jums vajadzētu atbildēt diezgan īsi, jo ir pieteikušies daudz runātāji. Un Mm, tāpat arī vēlas norādīt, ka uzdotie jautājumi bija visnotaļ kritiski. Dodu jums eh, divas minūtes maksimums. Vispirms gribēju atbildēt par to, kāpēc neesam apspriedušies ar franču, britu un spāņu kolēģiem. Šeit nebija runa par to, ka mēs to nevēlētos darīt, bet šķiet, ka Pēc eh, visiem šiem centieniem mēģinot atrast eh, pareizos cilvēkus, un to mēs darījām ne tikai paši, bet iesaistījām arī kolēģis no dalībvalstīm, un mēģinot panākt eh, tikšanās ar viņiem. Šķiet, ka problēma bija tāda, ka mēs viņus aicinājām piedalīties novērtējumā, kas tā arī tika saukts. Tā kā šis ir tik sensitīvs temats, tad eh, ļoti daudzi no šiem speciālistiem atteicās ar mums strādāt. Viņiem ir jau tā pārāk daudz darba, pārāk daudz eh, dažādu izvērtējumu, un viņi nevēlējās ar mums runāt. Tātad no mūsu puses šādas nevēlēšanās nebija. Mēs ļoti labprāt būtu apspriedušies ar visiem šiem kolēģiem un pēc iespējas vairāk kolēģiem, bet, diemžēl, izrādījās, ka tas ir diezgan sarežģīti. Attiecībā uz datu apkopošanu Es jau minēju, ka pastāv atšķirības starp eh, datiem un izlūkošanas datiem. Es to ļoti labi zinu, ņemot vērā man iepriekšējo profesiju, bet es domāju, ka pievienotā vērtība rodas tāda, ja var salikt kopā visus šos dažādos pūžļu kapaliņus. Tātad mums ir šie izlūkošanas dati un pretēji. Es nevēlos teikt, ka datu apmaiņa būtu uh, pats labākais līdzeklis, kas uh, ļaut atrisināt pilnīgi visas problēmas. Mums vajadzētu paskatīties, kā visi uh, šie pušie gabaļņi sakrīt kopā. Un, protams, ka dažkārt ir, tas ir pats sarežģītākais. Es saprotu, ka varbūt uh, jūs līdz ar to varētu daudz labāk saprast, kas pēc būtības notiek. Tagad pavisam īsi par terminoloģiju. Es varu tikai vienīgi piekrist runātājiem, ka dažkārt terminoloģija ir ļoti uh, nesaprotama. Bieži vien plašsaziņas līdzekļos tiek runāts par šiem uh, vientuļo vilku uzbrukumiem. Jā, viņi varbūt rīkojas vieni paši, bet tomēr kontaktējas arī ar citiem. Mans radītajā grafikā pats svarīgākais ir tas, ka uh, Ehm, tādi, ja cilvēki nedarbojas šādos tīklos, tad ir ļoti sarežģīti to izmeklēt. Es eh, redīšu, radīšu šo grafiku vienkārši, lai pierādītu, ka drošības dienesti saskaras ar ļoti daudzām problēmām, tāpēc, kā modus operandi ir ļoti atšķirīgs un eh, tāpat arī um, pārkāpēju tīkli ir ļoti atšķirīgi un izvēlētie mērķi ļoti atšķirīgi. Es, eh, protams, vēlējos skatīt to visu tādā tālākā perspektīvā, norādot, uh, uz, ar ko mēs varētu saskarties nākotnē. Par uh, sagatavošanās darbību kriminalizāciju. Uh, mūsu veiktajās intervijās mm, intervējumiem mēs uzdevām jautājumu, vai viņiem būtu vajadzīgs vairāk tiesību aktu, lai viņi varētu um, apsūdzēt vai uh, izmeklēt atsevišķos pārkāpumus, un viņa atbilde bija nē. Viņa teica, viņiem pietiek ar uh, pieņemtajiem tiesību aktiem, un uh, pat uh, to ir vairāk pārāk daudz. Viņa teica, ka viņa pat neizmantojot visu, kas esot viņa rīcībā. Aptuveni tā. Paldies! Tagad došu vārdu Anai Gomešai, bet tikai vienu minūti. Mums nav daudz laika. Pilnībā piekrītu jūsu teiktajam. Šāda veiksmes stāsta ir ļoti būtiski, lai mēs parādītu, cik eh, svarīgi ir strādāt pie radikalizācijas novēršanas. Bet vai jūs nedomājat, ka a, eh, tas runā pretrunā ar mūsu valdību neoliberālo politiku? Šeit ir runa par milzīgām sociālām investīcijām. Vai tas, protams, netiek darīts, viņi nevēlas to darīt. Nākamais Eh, teroristisko grupējumu saikne ar eh, pārobežu noziedzību. Vai tiešām jūs neredzat, ka šeit nav runa tikai par narkotikām, šaujam, šaujamieročiem vai nodokļu noziegumiem? Mūsu sistēma tiek izmantota naudas atmaskāšanai, ko pēc tam izmanto kriminālie grupējumi, tā skaitā arī visi saistītie grupējumi. bitkoins un viss pārējais pat eh, nav iekļauts naudas atmaskāšanas apkarošanas direktīvā. Uzskatu, ka šajā jomā mums vajadzētu pamosties un saprast, ka mūsu sistēma jau ir aprīta un ārpus kontrols. Paldies! Protams, ka politiskais klimats var ietekmēt to, kā tiek iztērēt resursi. Un, protams, ka pastāv šī vēlme izmantot eh, veiksmes stāstus. Dažkārt varbūt eh, politiskais klimats ir tāds, ka šāds baiļu, šāda baiļu atmosfēra ir izdevīga, un tas ļauj to visu vēl tālāk attīstīt. Varbūt mums ir vajadzīga visaptvaroša pieeja, domājot par mūsu politikas eh, ilgtermiņa efektivitāti. Nākamais jautājums par uh, savstarpējo saikni starp šīm jomām, un ir jāpaskatās arī uz uh, analīzi, kas uh, notiek uh, pārobežu organizētajā noziedzībā. Varbūt mēs pēc uzbrukuma tikai varam saprast, kas īsti notiek. Mums vajadzētu sekot līdzi šiem organizētajiem grupējumiem, un iespējams, ka šie notikumi var izrādīties arī noderīgi teroristiskiem grupējumiem. Tagad uh, vārds uh, Maitē. Lielas paldies priekšādētāji! Mums uh, tagad ir Eiropas drošības programma, un tieši tāpēc mēs šeit sēžam. Šajā komitejā mums ir uh, jāpamato Eiropas pievienotā vērtība politikai, ko gatavo dalībvalstis. Jūsu sagatavotajā pētījumā pamanīju to, ka statistikas daļā šeit es runāju par 32. lapusi. Jūs pieminējāt cilvēku skaitu, kas ir nogalināts Eiropā no 2001. līdz 2015. gadam, bet Tie, šie dati nāk no Marylandas universitātes. Mums nav pašiem savu Eiropas datu. Kāpēc es par to runāju? Uzskatu, ka mums ir jāveic pētījumi, kur mēs domātu par nākotni. Šiem pētījumiem ir jābalstās uz faktiem. Mums ir vajadzīgi kvalitatīvi ziņojumi, bet mums nav atbilstošas Eiropas datu bāzes, kur šie jautājumi tiktu skatīti. Tad, tad Mēs varam spriest par teroriskiem uzbrukumiem ārpus Eiropas, mēs varam domāt arī par mieru uzturēšanas misijām, bet ja mums nebūs statistikas par uh, terorismu upuriem, mēs viņiem nevarēsim palīdzēt. Tāpat arī pētījums par tiesību aktiem dažādās valstīs. Uzskatu, ka tā ir vājākā šī pētījuma daļa. Noslēgumā Aizsardzības pētījuma centrā direktors Spānijā ir norādījis, ka pret terorisma politikā mums ir jādomā par solidaritāti pret cietušajiem. Šādā veidā mēs paaugstināsim sabiedrības izturību. Šeit man ir jautājums, vai jūs mēģināsiet virzīt uz priekšu šo Eiropas datubāzes ideju, tā lai mums nevajadzētu meklēt datus citur, nezinot, cik uzticami ir šie dati. 2001. gadā bija 120 eh, cilvēki Eiropā, kas tika nogalināti, noslapkavoti, tātad 120 upuri šajā gadā. Tas ir ārpus Eiropas, un um, te ir runa par visas pasaules uh, teroristiskiem uzbrukumiem. Uzskatu, ka šeit patiešām parādās uh, šī pētījuma vājā puse. Es patiešām esmu izbrīnīta, ka Spānijas policija nav jums sniegusi nekādu informāciju. Tagad došu jums laiku vēl uz vienu minūti, un tad mums vēl atliks piecas minūtes, lai varētu izteikties trīs deputāti, kas gribēja uzdot jautājumus. Tad, tad Jānis Filips Ābreks viena minūte, Van Ordena kungs viena minūte un Eva Žolī viena minūte, bet viņi izteiksies vēlāk viens pēc otra. Vispirms dodu jums iespēju atbildēt. Tātad viena minūte atbildēji, pēc tam kolēģi un tad secinājumi. Paldies! Patiešām ir ļoti sarežģīti un tas aizņem ļoti daudz laika izveidot savu datubāzi. Ņemot vērā darbu, ko mēs ieguldījām pie šī pētījuma, mēs nevarējām to izdarīt. Ir ļoti daudz institūciju, kas apkopo datus, un neskatoties uz jūsu kritiku, Merilēns universitātes datu bāze ir ļoti respektējama datu bāze. Datus var izmantot daudzos un dažādos veidos. Tāpat šie dati tiek apkopoti pa reģioniem. Man ir vēl viens pētījums, ko veica mūsu institūts, un šeit ir apkopots vēl vairāk datu labprāt eh, nodošu jums šo ziņojumu, lai jūs varētu iepazīties ar to, kas ir noticis. Par tiesību aktiem jūs runājāt par to, vai mums ir vajadzīgs Eiropas institūts, kas apkopotu šo status un veiktu analīzi. Varu to um, tikai un vienīgi atbalstīt. Pašlaik viss ir ļoti sadrumstalots. Mums šeit ir Eiropols, kas gatavo savus ziņojumus, ir Insta, kas gatavo savus ziņojumus, bet tas viss netiek salikts kopā un netiek pietiekami regulāri aktualizēts. Un to es varu atbalstīt. Tā ir viena no mūsu rekomendācijām. Par tiesību aktiem, jā, mēs veicām tādu pārskatu par tiesību aktiem visās dalību valstīs. Tāpat arī mēs uh, atlasījām vairākas valstis Lība komitējums to lūdz darīt. Un uh, mēs uh, tā rūpīgāk skatījāmies tieši uz septiņām valstīm, kur papētījām arī īstenošanas aspektus. Jan Filipa Albrecht, po un minūte. Uz vienu minūtu lūdzu. Vispirms man ir jālūdz, lai turpmāk visiem koordinātāriem būtu tādas pašas iespējas. Nu, nav pareizi rīkoties tā kā līdz šim. Es lūdzu, lai tas nākotnē tiktu atbilstoši darīts, lai visiem koordinātori, koordinātoriem būtu pietiekoši daudz laika atvēlēts uzdot jautājumus. Eh, es novērtēju, ka šis ir svarīgs pētījums. Es domāju, mums tas būtu jāuzskata par eh, vērtīgu, tā vietā, lai izliktos par labākiem pētniekiem šeit telpā. Pētījumā atainojas eh, būtiski jautājumu īpaši attiecībā uz to, to faktu, ka mums jāskatās uz labāku jau uz pagājušo pasākumu īstenošanu. Protams, komisija to ir ņēmusi vērā, tad, kad klausījos viņu komentārs agrāk, tad viņi runāja par eh, pasākumu uzlabošanu, kas tiek izmantota. Un runājot par datiem, es, protams, saprotu, ka mums nevajadzētu paplašināt pasākums, plašākai datu ievākšanai, tā vietā, lai ievāktu plašākus datus. Skaidrs, ka mums pasākumi ir vajadzīgi atbilstoši dati, taču uzlabumi jāveic normatīvā jomā datu apmaiņas ziņā, nevis datu ievākšanas ziņā. Jo mēs zinām, ka nav kaut kādi vientuļie vilki, kas kļūst par teroristiem, vienmēr ir sakar viņiem, un uh, ir tāda informācija, kas ir varas iestāžu pārziņā, un tā ir labāk jāizmanto. Paldies. Van Ordenkungs, lūdzu. Uh. Paldies, priekšstādātais kundze, Francis Sakon Ordenkungs, un turpin angliski. Man ir jāpieskar šim ļoti delikātajam migrācijas politikas jautājumam. Es te nerunāju par visu migrantu pielīdzināšanu teroristiem. Protams, ka nē. Un tomēr fakts ir tāds, ka tad, kad ir plaša apjoma, masveida migrācija un patvērumu meklētāji skaits, tad, protams, mēs arī palielinām uh, neaizsargātās iedzīvotāju daļas apjomu. Jo tad jādomā ir par šo visu cilvēku integrēšanu un arī Uh, drošības dienestiem ir plašāk darba, jo uzraugāmo cilvēku skaits, atklāt sakot, ir lielāks par viņu iespējām. Manā skatījumā šī joma ir jāsaista ar šo problēmu. Es gribētu zināt, kā to varētu izdarīt jūsu skatījumā. Un Eva Žalī, lūdzu, noslēdzot šo jautājumu kārtu vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Oui, Es vēlos sacīt, ka šajā pētījumā trūkst eh, viena avota, kas ir viegli pieejams manā skatījumā. Tas ir avots no tiesām. Mums ir īpašā palāta šiet uh, eh, teroristu rīcība. Mums ir Prevo Deprē, kas vada šo palātu. Uh, Tur ir runa arī par finansēšu jautājumiem. Viņas e, spriedumi ir pieejami. Tas varētu ļaut izvairīties no vientuļo vilku gadījumā. Skaidrs, ka tie nav nekādi vientuļie vilki. Un tad arī var e, inkriminēt e, kādas asociācijas, kas ir saistīts ar teroristisku darbību, jo te ir arī būtisks finansējums. Uh, un arī terorisma mehānismu darbību šajās, protams, ļoti labi ir izklāstīta. Tāpēc es vaici, aicinātu jūs priekšsēdētāji uh, šīs palātas vadītāju, aicināt šeit uzstāties. Viņi var ļoti labi pazīst šo jomu, viņi strādā 24 stundas diennaktī pie šiem jautājumiem, varbūt viņi varētu mums pastāstīt par šo spriedumu. Mēs no tā, piemēram, varam mācīties, kā, piemēram, teroristi kas finansē savus dēlus, ir nodarbināti ne tikai ar to, lai palīdzētu saviem dēliem, bet viņus um, um, arī um, uh, motivē viņu pašu iespēja nokļūt paradīzē šādā veidā, un tad citādi šādi iet bojā 70 cilvēki. Uh, un tas būtu svarīgāk nekā Pricewaterhouse pētījums. Paldies. Paldies, ak, priekšstādā mums būs svarīgi organizēt šādu veidu tikšanās. Dodu vārdu jums uz pavisam īsu brīdi noslēgumu vārdiem, secinājumiem, ja tā vēlaties. Lūdzu. Word, Tikai viens vārds no mans puses par datiem, datu sistēmu. Mēs ne tikai redzējām, ka daudzi praktiķi lūdza nepaplišināt iespējas datu ievākšanai. Kaut arī dati ir nozīmīgi, taču viņi pieminēja arī to, ka bija vairākas, eh, vairāk aspektu, kas tiešām būtu ļoti vērtīgi, piemēram, tādi, ja datus ievāktu uh, militārs personas konflikta zonās īpaši, tas attiektos biometriskajiem datiem, tas to varētu iekļaut tādās sistēmas kā uh, patvērumu meklētāju sistēmu, tas tiešām varētu ļaut pārvadīt tos cilvēkus, kas mēģina iekļūt Eiropas saimnībā, vai tie ir ceļotāji vai migranti. Vismaz tas ļauti identificēt tos, kas ir bijuši iesaistīti kara noziegumu veikšanā. Tā tad vēl ir iespēja te piešķirt pievienotā vērtība. Tas īpaši attiec uz saikni ar migrāciju. Taču visumā pamatīdēja bija tāda, nevis, lai sistēmā, lai būtu vairāk datu sistēma, bet lai tās labāk tiktu izmantots. Runājot par komentāriem attiecībā uz saistību ar migrāciju, var tikai piekrist. Minēšu vairākas uh, fokus jomas, kas varētu būt svarīgs potenciāli teroristu organizāciju ļaunprātīga migrācijas plūsma izmantošana. Tas ir viens aspekts, bet no otras puses neapšaubām, tad, kad cilvēki ir patvērumu meklētāju nometnēs, gaidot, kad viņa procedūra beigsies, tad viņi dažkārt pavada mēnešus vai pat vesels gadus, un viņiem nav nākotnes perspektīva, un tas viņus padara īpaši neaizsargātus rekrutētāju rokās, eh, viņi tad ir viegli ietekmējami, šie cilvēki. Tātad ir jāuzlabo šīs grupas izturība pret šāda veida ārējām ietekmēm, kas eh, meklēja jaunas potenciālos rekrūtus. Es ceru, ka šī komiteja šo aspektu uztvers nopietni. Un tad vēl ir jautājums par to, ka ir jāintervē, jāintervē vairāk cilvēku, kam ir piekļuva informācija. Kopā ar frančiem ar mēs mēģinājām panākt eh, atbildi, bet arī atbildes trūkums eh, liek mums vilties, kad mēs mēģinām panākt eh, atbildi, iesniegšu, pabeigt šo pētījumu. Bet es domāju, komiteja ir labāk, um, labākam iespējam gūt informāciju no šāda veida praktiķiem par šo informāciju. Līdz ar to vēlos pateikties komitēju par šo uzaicinājumu. Mēs esam uh, gatavi atbildēt jūsu jautājumu arī vēlāk par šiem tematiem. Mēs pabeidzām šo pētījumu, ziņojumu, taču neapšaubām manā institūtā visi, visi šie temati ar vienu ir aktuāli, varat pie mums ar vienu vērsties. Uh, un esam gatavi uzklausīt jūsu jautājumus vai veikt vēl papildu pētījumu, ja tas būtu nepieciešams. Paldies! Lielas paldies! Paldies eh, Vim! Eh, Viens sikungs un Vinkela kungs. Paldies, eh, ka pastāstiet mums par šo koncentrēto kodolīgo pētījumu un arī atbildējāt uz mūsu bieži vien ļoti tiešiem jautājumiem. Tad aicinājāt arī kolēģus turpināt dialogu ar jums. Lielas paldies par to. Un vēlreiz atvainojos deputātiem, ka nedaudz pārsniedzām šai darbu kārtības sadaļai veltīto laiku. Lūdzu, tad palīdziet man turpmāk, katrs ievērojot savai runai atvēlēto laiku, lai visi varētu izteikties. Tad liels paldies! Vēl tāds informatīvs punkts. Vēlos jums pastāstīt par nākošo terorisma komitejas sanāksmes datumu. Ceturtdien 26. oktobrī Strasburā no 9 līdz 12. saņemsiet darba kārtību pēc eh, sanāksmes ar koordinatoriem. Paldies, ar labvakar un aicinu koordinators palikt, lai mēs ķertos klāt mūsu koordinatoru sanāksmei tūlīt pat. Tātad aicinu tos, kam jādodas prom, dariet to veikli. Un tad liels paldies. Un koordinātori lūdzu palieciet šeit. Thank you.